Atcerams, ko sastāda Koferatī kungs. Ekon vadošā komiteja pieņem savu uh, ziņojumu 27. aprīlī, lai uh, to varētu plenārsēdē pieņemt pirms jūnija Eiropadomas. Un laika grafiks ir sekojošs. Viedokļu apmaiņa par atzinumu projektu 22. februāris, grozījuma iesniegšanas uh, termiņš 26. februāris, 12. pa dienu. Uh, pieņemšana nodarbinātības komitejā 17. martā, 27. aprīlī pieņemšana ekonu komitejā un plenāra sēde paredzams māja otrajā plenāra sesijā. Pirmais eh, apspriežamais darba kārtības punkts ir darba laika organizācija eh, autotransporta darbiniekiem un došu vārdu Bauers kundzei. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Egy kis gondba vagyok, mert eh, a... Man ir neliela problēma, jo, jo kolēģi eh, šo te eh, dokumentu dažādās valodu versijās saņem tikai pirms stundas, un tāpēc nav īsti godīgi tagad spriest par grozījumiem. Ir apmēram simts grozījumu. Uh, Un šis ir īsts ziņojums, bet ir ļoti daudz grozījumu. Tātad, ja kolēģi ir gatavi apspriest šos grozījumus, tad es varu runāt par savu pozīciju. Neizskatās, nu, ka šeit uh, būtu vērts iedziļināties detaļās, tāpēc es arī neanalizēšu katru grozījumu un neteikšu, vai es to atbalstu vai nē. Es domāju, ka šos grozījumus var apstiprināt, apkopot trijā, trijās grupās. Ir viena grupa grozījuma, kur mēs nemeklējam kompromisu, un ir vairāki grozījumi. kuros tiek teikts, ka šo ziņojumu vajadzētu atsaukt. Un tad ir vēl viena grozījuma grupa, par pašnodarbinātiem šoferiem, sakot, ka šos te pašnodarbinātos šoferus vajadzētu atstāt ārpus šīs rezolūcijas aptvērumu. Un tas iet tālāk nekā to, ko es piedāvāju sākumā. Tātad kompromiss varētu būt tāds, ka tās valstis uh, kuras vēlas iekļaut privātos, ja pašnodarbinātos šoferus šajā direktīvā, tās to varētu darīt, bet mums nevajadzētu Eiropas līmenī piespiest šādu risinājumu pieņemt visām dalību valstīm. Jo nav nekādi iepriekšēji um, precedenti, ka būtu regulēts pašnodarbināto cilvēku darba laiks. Uh, Es domāju, ka tas parādītu sliktu piemēru, ja mēs šādu risinājumu izvēlētos. Ir eh, vēl viena grozījumu kopa, kurus eh, droši vien cilvēki ir iesnieguši kļūdas pēc, proti tādi, kur tiek ieteikts atsaukties uz 3085 eh, direktīvu un eh, tika izteikti vairāki eh, ieteikumi. Piemēram, 32. grozījumā ir šādi veidi ieteikumi. Tas nav iespējams, tāpēc, ka direktīva 3081 vairs nav spēkā. Tagad ir spēkā 5061 direktīva. Tāpēc es gribētu lūgt kolēģus šos grozījumus atsaukt. Tad ir eh, grozījumi, kur mums ir jāmeklē kompromiss un ir iespējams meklēt kompromisu, un eh, vairākumā gadījumu eh, to arī darīšu. Ir daži priekšlikumi, kas ir tādi tehniski grozījumi, kur tiek piedāvāti atšķirīgi formulējumi, uh, Un tad ir arī grozījumi, kurus varam ņemt vērā. Es apsolu, ka es mēģināšu rast kompromisu tur vien, kur tas būs iespējams. Ir vēl viena grupa, kas sākas ar 104. grozījumu. kur vēlas eh, ieviest jaunus noteikumus attiecībā uz sankcijām un uz monitoringu. Tie ir nosacījumi, kas ir līdzīgi tiem, kādus mēs varam atrast citās direktīvās. Šeit es domāju 500. 5061 grozījumu un 1071 uh, direktīvu. Es gribētu uzklausīt komisijas viedokli par to, jo šobrīd man ir tikai tāda sajūta, ka Kaut gan šos grozījumus varētu ņemt vērā zināmos apstākļos, un tomēr man ir sajūta, ka ar šo regulas vai direktīvas projektu tas nebūtu proporcionāli. Tas iet par tālu. Ja mēs skatām priekšlikumu saturu, uh, un skatāmies uz monitoringu un sankcijām, ko kolēģi piedāvā, tad man ir sajūta, ka šeit nav nekādu profesionālu iebildumu, kādus varētu izteikt. Ja nu vienīgi tie varētu iet par tālu. Tomēr, ja kolēģi piekristu ka tas eh, ir proporcionāli un ka to vajadzētu iekļaut šajā regulā. Un ja komisija piekristu, ka tas atbilsta direktīvas loģikai, tad mums tas būs jāņem vērā eh, galīgajā balsojumā. Un tad varbūt vēl viena piezīme. attiecībā uz reglamentu. Tā kā galīgais balsojums būs māja otrajā plenārsesijā. Tad es gribētu pielāgot pārējos termiņus šim termiņam. jo pretējā gadījumā mums eh, būtu atlikusi tikai viena nedēļa kompromisu rašanai. Mums vajadzētu par to runāt 4. martā un garīga, galīgais balsojums būs pēc diviem mēnešiem. Tāpēc es gribētu piedāvāt runāt par kompromisa grozījumiem 16. martā un tad balsot komitejā 27. aprīlī. Un tad mums būs pietiekam daudz laika, lai veiktu tulkojumus pirms māja otrās plenārsēdes. Liels paldies! Thank you. I've got one... Paldies! Klārka kungs vēlas izteikties. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs jau zinām, ka pašnodarbinātiem šoferiem jau jāņem vērā vispārējie nosacījumi, kad viņi strādā pie stūres Par ko mēs šeit runājam? Mēs runājam par to, ko uh, pašnodarbināts šofers dara uh, savā uh, brīvajā laikā. Tātad viņš uh, meklē jaunus klientus, aizpilda dokumentus un, uh, protams, rūpēs par to, lai viņa darbs ritētu veiksmīgi. Uh, Mēs tāpat arī dodamies uz mājām, mēs nestrādājam birajā, bet mēs strādājam mājās arī bieži vien, un kurš tad mūs novēros? Neviens nevar novērot arī eh, pašnodarbināt šāfers, eh, ko viņi dara mājās, eh, lai nodrošinātu to, ka viņi varētu strādāt un turpināt strādāt. Es domāju, ka visi mēs šeit vēlamies, lai šie šoferi savu darbu varētu uh, saglabāt. Mēs nevēlamies, lai viņi būtu sloks sociālajai sistēmai. Mēs arī negribam uh, viņus uh, iespie, iedzīt stūrī un spiest viņiem būt nodarbinātiem. Mēs gribam, lai ir šādi pašnodarbināti šoferi, kas var organizēt savu darbu laiku. Tāpēc man ir liels prieks dzirdēt, ka referents šeit man piekrīt, ja pareizi viņu saprast, un es gribētu ieteikt šai komitejai mest ārā šo direktīvu un atgriezties pie pozīcijas, uh, kad uh, pašnodarbināti šoferi nebija iekļauti šādā regulējumā. Cirkas kungs, lūdzu. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Muchas gracias, señora Bauer. Paldies, priekšsādātāji. Paldies, Bauer skundze. Pirmkārt par jūsu priekšlikumu par to, ka mums vajadzētu atstāt uh, sev vairāk laika Ja komisijas eh, administrācijai nav iebildumu, tad 16. mārts mūsu politiskajai grupai būtu pieņemams. Šī direktīva, protams, vēl ir jāapspriež un ir jāsatuvina pozīcijas. Kā jau tika teikts, šeit nekādu problēmu nesaskatu Un ir pieņemama arī šī te jūsu iniciatīva, jo argumenti ir ļoti saprātīgi. Augstā kara laikā jau arī tā bija, ka amerikāņi teica krieviem pirmais arguments un krievi teica otrais arguments un bija tādas sarunas riņķī apkārt, ka vispār nebija jēgas diskutēt. Arī pēdējās debatēs komisijā bija tā, ka mēs domājām, ka e, pašnodarbinātie arī ir jāiesaista direktīvā, jāiekļauj direktīvas aptvērumā, un kā pretarguments tika teikts, ka uh, to ir ļoti grūti kontrolēt. Klārka kungs jau arī to uzsvēra. Ir tiešām tāds darba laiks, kas nav ietverts šajā direktīvā. Dažādi deputāti jau teica, ka šeit eh, vajadzētu saņemt skaidrojumu. Tātad mēs šeit runājam par pašnodarbinātajiem, kad viņi tiešām brauc pie stūres un iekrauj un izkrauj krāvu. Viss, kas sagādā nogurumu, darbiniekam un sastāda risku uh, darbiniekam un citiem ceļa dalībniekiem, satiksmes dalībniekiem. Un uh, mums ir ļoti jāuzmanās, kas mums ir ierakstīts direktīvā, lai vienkārši nepanāktu tādu efektu, ka tiek palielināta bir birokrātija, bet nekas papildus netiek izkontrolēts. Nu, uh, Tāpēc te būtu jāievēro vienlīdzības starp visiem, e, e, visām personām, vai vienalga, vai viņas ir pašnodarbinātie vai nav. Jo ne jau visi ir patieši, patiešām pasno, pašnodarbināti, reizēm viņi tā fiktīvi tikai tādi ir. Un ja mēs cīnāmies pret tu nevienlīdzīgiem darba apstākļiem un fiktīvu kompetenci, tad mums ir jāstrādā pie tā, lai visiem būtu vienādi noteikumi lai izvairītos no negodīgas kompetences starp uzņēmumiem un arī starp dalībvalstīm. Nu, un par otro grozījumu grupu es vēlētos teikt, jā, tik tiešām viens no iespējamiem risinājumiem būtu ļaut katrai dalībvalstī rīkoties savā, savas valsts teritorijā un paš, katra dalībvalsts varētu e, izlemt to, vai pašnodarbinātie te tiek iekļauti vai nē. Bet patiesību sakot, pašnodarbināti nestrādā tikai pie robežām vai šķērsojot robežas, un tā mm, tomēr nevar tikt uzskatīta par nacionālu problēmu. Tā ir Eiropas problēma. Jo, ja kāds franču eh, šoferis, piemēram, brauc eh, pa Spānijas šosejām, tad vienalga eh, šim franču šoferim vajadzētu piemērot Francijas likumus. Citādi uh, te radīsies vēl lielākas grūtības kaut ko izkontrolēt, jo tad ceļu policijai būs jāzina visu dalību valstu likumdošanu. Viņiem būs jāzina, vai Čeks, Čeks Slovāks vai vēl kāds cits dalību valsts pārstāvis, kas ir citā valstī, vai viņš pilda savas dalību valsts likumdošanu. Un beig beigās mēs atduramies pret vienu to pašu problēmu. Vai uh, Mums, mums būs vienādi noteikumi vai arī atšķirīgi noteikumi Eiropas, uz Eiropas ceļiem. Tāpēc mums ir jāpaveic vairākas lietas. Pirmām kārtām mums ir jāapspriež tas, ko var apspriest, nu, un tad, kad mēs būsim atrisinājuši tās galvenās problēmas, un proti, ka nu, no vienas puses komisija varētu šo direktīvu atsaukt vispār, un no otras puses mums ir jāatrisina problēma ar pašnodarbinātajiem. Nu, un priekšsādātājs kundze, mēs esam gatavi uz dažādiem saprātīgiem kompromisiem, bet, nu, nezaudējot no redzes viedokļa to, kas mums ir vissvarīgākais. Mums ir jācenšas, uh, lai pašnodarbinātās personas nevar neko ļaunprātīgi izmantot, un lai kontrole notiek vienlīdzīgā veidā. Un visbeidzot, priekšsēdētājs kundze, es vēlētos teikt, kā mēs turēsimies pie sava īzejas punkta, dažas grūtības jau ir atrasinājušās, un ja mēs nepanāksim to, ka uzvar veselais saprāts un kas ir nepieciešams no juridiskā viedokļa, tad es ceru, ka mēs ar Bauras kundzi varētu panākt kompromisa grozījumus, lai Eiropai būtu viena direktīva, kas būtu labāka nekā pašreizējā situācija. Um, is, uh, Paldies! Jo, arvoisa puheenjohtaja, tämän... Priekšsādātājs kundze, paldies! Šīs direktīvas mērķis ir uzlabot uh, ceļu satiksmes drošību. Un um, drošība ir galvenokārt saistīta ar braukšanas laiku un atpūtas laiku un ar šiem te noteikumiem. Un šie noteikumi attiec uz visiem, un tie ir jāievieš un jāievēro. Un ieviešana ir dalība valstu ziņā. Uh, Un tas tiešām uh, nav pieņemami, ka mums nav uh, pārrobežu datu bāzes, lai varētu kontrolēt šo te ieviešanu. Kaferātī kungs jau teica, ka mm, šoferi var pat 24 stundu laikā uh, šķērsot vairākas valstis, līdz ar to atrasties arī dažādu valstu juridiks, jurisdikcijā. Saistībā ar šo direktīvu mēs esam dzirdējuši, ka iekraušana un izkraušana ir arī ļoti problemātisks darba posms, un uh, vēl papildus slodze šoferiem var tos nogurdināt un ietekmēt drošību. Gribētu uzjautāt komisijai, ko mēs varētu darīt, lai labāk novērotu uh, preču iekraušanu un izkraušanu šīs direktīvas kontekstā. Es domāju, ka šie jautājumi ir pelnījuši pienācīgu uzmanību. Direktīvas mērķis taču ir atrisināt problēmas. Un tagad, neraugoties uz to, vai pašnodarbinātie ietilps šīs direktīvas atvērumā vai nē, tomēr jāuzdod jautājums, kā šī direktīva risinās problēmas, pie kurām mēs pieskārāmies debašu laikā. Viena no problēmām ir šie te tā sauktie viltus pašnodarbinātie šoferi. Šī problēma neskar visas darību valsts, neskar arī manu dalību valsts Somiju, bet mēs zinām, ka viltus pašnodarbinātie šoferi sastāda, eh, tad rada problēmas centrālā Eiropā. Šī direktīva tad būtu jāveido tā, lai mēs varētu noteikt stingrākus kritērijus, lai tikai patiešām pašnodarbināti šoferi uh, ietilpt šajā kategorijā. Piemēram, pašnodarbinātam darbiniekam nevajadzētu finansiāli vai līgumiski būt atkarīgam no kādas citas puses. Pašnodarbinātam šoferim būtu jābūt arī uh, sava transporta līdzekļa īpašniekam. Tā mēs varētu atsijāt šos te viltus pašnodarbinātos, nosakot šādus kritērijus. Es domāju, ka šāda pieeja mums varētu palīdzēt izstrādāt tādu direktīvu, kas patiešām atrisinās problēmas. Paldies, Harkins kundze. Paldies, priekšsēdus kundze. Pirmkārt, gribu pateikties Bauers kundzei par darbu Laikam viņai vēl ir liels darbs priekšā, bet ja uh, izdosies panākt kompromisu, tad tas būtu visu pūļu vērts. Daži komentāri no manas puses es neatkārtošos, neatkārtošu to, kas jau ir skaidri pateikts iepriekš. Tas būtu lieki, bet uh, ir daudz grozījumu iesniegt par uh, uh šo tēmu, lai cīnītos pret šo viltus pašnodarbinātiem. Mums piekrīt iepriekšējiem runātājiem, ka mums vajadzētu uh, Eh, atrast kritērijas, nu jā, kā kritērijas padarīt stingrāks, un kā jau arī teica iepriekšējā runātāja, tā ir problēma dažās dalībvalstīs, citās tā nav problēma, un es būtu gatava atbalstīt sankcijas, lai eh, šo problēmu varētu risināt, eh, tāpat laikā izrādot gatavību kompromisam. Un viens jautājums, kas vēl nav pacelts, bet par kur daudz um, grozījumu iesniegt, tas ir, eh, kas attiec uz uh, transporta līdzekļiem, kas mazāk nekā 3,5 tonu. Uh, un uh, varbūt šeit uh, varētu komisija izstrādāt ietekmes izvērtējumu, tas varētu mums palīdzēt. Sarkas kungs runāja par to, ko tehnogrāfs varētu mērīt tahogrāfs un uh, Tad par pēdējo vārdu dalībvalstīm tam būs laikam grūti sekot ar to, ka tomēr transports plūst eh, pāri robežām un tas arī varētu ietekmēt attiecības starp dalībvalstīm. Divi eh, pēdējie komentāri no mans puses. E, jautājums, vai piemērot tos pašus noteikumus vai cits. Es domāju, ļoti svarīgi, ka mēs piemēram tos pašus noteikumus draugšanas laikam un atpūtas laikiem visās dalībās. Tas man pēdējais komentārs, un tas ir tāpat laikā jautājums, kas attiec uz daudziem grozījumiem, piemēram, 89. kur uh, ir runa par papildus punktu, kas 4. punktā varētu tikt ieviests, ka uh, fiksētais uh, darba laiks varētu būt nedēļu, ned, eh, stundu nedēļas, atvainojos, tas varētu būt attiekties uz trešo, ceturto, piekto aktivitāti. Cits saka, ka vajadzētu būt trīs stundām nedēļā. Nu, es neesmu īsti pārliecināts, vai esmu sapratos, kas te ir domāts, vai šeit ir runa par situāciju, ka eh, cilvēki domā, ka mēs izlemsim, kāds šis laiks būs, un tā nu tad arī būs, neskatoties to, ka cilvēks var sešas vai desmit vai pusstundas eh, reāli pie tā strādāt, ka to tad vajadzētu mums šāda lēma pieņem. Man šis grozījums liekas dīvains, vai nu e, šofers ir nogurs, un tādā gadījumā es nezinu, vai es domāju, mēs nevaram noteikt laiku, jo cilvēku varbūt tad desmit stundas viņam jāatpūšas, nevis vienu. Un tādā gadījumā es nezinu, kā mēs varētu ierosināt grozījums, kas e, konkrētu laiku šeit izvirzītu kas varētu neatbilst reālajām vajadzībām. Paldies, Delīs kundze! Paldies, priekšsādātājs kundze! Es lūdzu atvainot manu kolēģi Emīliju Turinenu, kas ir atbildīga par šo dokumentu, un es jums pastāstīšu par to, kāda ir zaļo pozīcija. Mēs gribam tātad noraidīt, bet grozījums mēs uzskatām par e, noderīgiem transporta jomā, lai nodrošinātu mūsu konkurences spēju un labs darba apstākļus visiem. 2002. E, gadā tika panākt vienošanās e, pašnodarbinātajos šofērs iekļaut šeit, sākot no 23. mārta pagājušā gada, 2009. gada, un parlaments juridiskais dienests ir atzins, ka Tas attiec uz dalībvalsts, līdz šim tikai divas dalībvalsts to ir ieviesušas. Parlamenta juridiskā dienesta skaidrais atzinums liek mums skaidri saprast, ka mēs nerunājam par pašnodarbināto iekļaušanu, bet par iz, iespējam uh, uh, lik, uh, likumdošanas aktu neatiecināšanu uz viņiem. Komisija nerespektē parlamenta viedokļu, diemžēl, šajā situācijā, un tas ir nopietnas demokrātijas pārkāpums. Bet eh, mēs, te nav runa tikai par mūsu parlamentu attiecībām ar komisiju. šeit var būt arī nopietnas problēmas ar sociālo dempingu, eh, darba laika neievērošana, eh, tra, e, drošību, satiksmes drošību. Un tātad šī viltus pašnodarbinātība ir nopietna problēma. Mums ir jābūt interesētiem šoferu labklājībai. Un tieši tādēļ mēs esam arī iesnieguši 70. grozījumu, lai noraudītu komisijas priešlikumu. Varbūt mēs vairākumu nesaņemsim, eh, vairākumu atbalstu, bet. Eh, mēs esam tomēr ievērojuši, ka ir daži gatavi bijuši izrādīt kolēģi eh, šajā jautājumā elstību, un par to mēs priecājamies. Thank you. Thank you. Uh, Mr. Kessler, please. Kesslers kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Es gribētu uh, arī piekrist dažam no tā, ko sacīja kolēģi, un arī piekrist, ka mums vajadzētu varbūt atlikt uh, lēmumu, lai iegūtu vairāk laika. Es nesaprotu argumentu, kā, lai policija zina, kurā valstī kāda likuma ir spēkā. Nu, tāda problēmas pastāv visā Eiropā, ka uh, viens valsts policija nepārzina otras valsts likumdošanu, nu, bet ja tā, tad, tad jau mums bez maz vai ir Eiropas Savienība jāizklapē ciet, vai arī mums ir jākļūst par uh, nacionālu valsti, Eiropas Savienību, to mēs arī gribam, tātad šis arguments man nepārliecina. Bet uh, eh, debāte par šiem vilcis pašnodarbinātiem tā ir nopietna debāta, un tāpēc es esmu arī iesniedzis vienu grozījumu, jo ir šādi tiešām vilcis pašnodarbinātiem, bet ir citi, kurus uh, šāds mūsu lēmums varētu uh, mudināt kļūt par uh, vilcis pašnodarbinātiem. Tādēļ es esmu 28. grozījumu iesniedzis, ko es kā kompromisu tikai varu ieteikt. Uh, Tātad e, uzņēmējs, e, uz kuru tāpat attiec savā dalībvalstī e, šie noteikumi par atpūtu, uz viņu tas arī turpmāk neatiektos, bet uz pāriem gan. Es domāju, tā mēs varētu kaut ko panākt attiecībā uz šiem fiktīviem pašnodarbinātiem. Paldies! Nākamā runātāja lūdzu. Šonakt eh, Vīnes uh, uh, uz apvedceļu bija smags negadījums ar sešiem uh, mirušiem, 27 smagi ievainotiem. Tas viss notika naktī un policija konstatēja, ka diezgan droši var teikt, ka uh, Eh, negadījuma cēlons bija uh, smagās mašīnas vadītāja uh, aizmigšana pie stūras uz īsu mirkli. Seši mirušie, 27 ievainotie. Tātad mēs jau esam par šiem argumentiem gar un plaši uh, diskutējuši, bet tas ir, manuprāt, bēdīgs piemērs tam, uh, tiešām uz pašnodarbinātiem arī šīs normas jātiecina, jo visu uh, satiksmes dalībnieku drošību un veselību tai vajadzētu palikt mūsu uzmanības centrā. 15. direktīva no 2002. gada ir vēl tikai gadu spēkā. Tātad mums vēl nepietiek informācijas, nepietiek pietiek datu par to, kā tad izpaužas šī direktīva attiecībā uz satiksmes dalībnieku drošību un veselību. Un tādēļ mums ir vajadzīgs papildus komisijas pētījums, lai mēs varētu izdarīt eh, tādu labus secinājumus tādēļ es domāju, ka šeit attiecināt šo direktīvu arī uz pašnodarbinātiem uzreiz, e, tas ir nepie, nav nepieciešams un pāragri. Paldies, un vai tagad pirms mēs turpināsim savus debats, vai es varētu aicināt komisiju atbildēt dažus no jautājumiem, kas tieši uzdot tika viņai. Paldies, priekšsēdus kundze. Gribu skaidri pateikt, ka Eh, transporta drošība, satiknes drošība un darba drošība ir eh, komisijas viena no galvenajām rūpēm attiecībā uz visiem mūsu grozījumiem, kurus mēs ierosinām, bet šeit mēs nerunājam par to, šeit mēs runājam par to, ka eh, darba ņēmēji var tikt e, izmantoti no darba devēja puses. Es šo komisijas pozīciju esmu jau vairāk kārt esmu paudis, un kā Sarkas kungs ir teicis, mēs esam tik daudz reiz par to diskutējuši, ka nav vairs jēgas to atkārtot. Es tikai koncentrēšos uz grozījumiem. Un to darot, es arī atbildēšu uz dažiem jautājumiem, kas komisijai tika uzdot pirmkārt. Kā jau es teicu iepriekšējā sanāksme, komisija atbalsta Bauer skundzes grozījumus Mēs uzskatām, ka šie grozījumi būs ļoti noderīgi, lai tekstu precizētu. Lai tas būtu skaidrāk saprotams visās dalībvalstīs. Tādēļ komisija atbalsta visus Bauers kundzes grozījumus. No otras puses, tikpat skaidri mēs nevaram atbalstīt visus pārējos grozījumus, kas mūsuprāt, uzliek pārlieku nesamērīgu eh, administratīvo slogu uz eh, darba devējiem un dalību valstīm. Tajā pat laikā nenodrošinot pietiekošu kontroli, šīs likumdošanas kontroli, kas attiecas uz patiesi eh, pašnodarbinātiem šoferiem Tādēļ mēs esam pret šiem grozījumiem izteikšies, kaut gan mēs atzīstam, ka jūs, kungs, un Hadraui kungs, kas ir transporta komitejas referents, ir izdarījuši pūles panākt eh, kompromisu, lai iekļautu arī pašnodarbinātos šoferis, bet ar vienu vai trīs tādu papildus darba eh, stundu, eh, darba laiku kas būtu viņu devums, viņu ieguldījums. Bet eh, līdz ar to vēl nav atrisināts ieviešanas piemērošanas jautājums. Vienīgais, kā mēs varam eh, kontrolēt eh, šos datus, ir ar tahogrāfu palīdzību. Un šoferiem, kam ir darba uh, uh, līgumi, viņi ir ieinteresēti tahogrāfi ieslēgt, taču pašnodarbinātiem šādas intereses nav. Tikai, ja mēs ieviesosim jaunu un ļoti sarežģītu kontroli sistēmu Eiropas līmenī, mēs varēsim kontrolēt sekošo situāciju šai situācijai. Tādēļ visi grozījumi, kas iet šajā virzienā, e, ir tādi, kurus komisija nevar atbalstīt. Ir arī tomēr daudzi grozījumi, attiecībā uz kuriem komisija e, kurus komisija var atbalstīt, un tāda ir no visām politiskām grozām. Grozījumi 20 līdz 23, 28, 29, 31, 33 līdz 36, 38, 40 līdz 48, 54, 56, 60, 61, 67, 97. Tie visi ir grozījumi, kas uzlabo uh, noteikumu uh, saprotamību Šo grozījumu starpā ir tāds, kas attiec 3,5 eh, tonu slieksni. Eh, interesants ierosinājums, bet kā jau es sacīju, mums eh, vajadzētu visaptveroši piečim jautājumam. Eiropas saimnības ielu transporta likumdošanā ir vairāki likumdošanas akti, regulas direktīvas, kas viss attiec uz transporta līdzekļiem, kas ir smagāk par 3,5 tonām. Uh, tā, tā, tas tāds vispārīgs slieksnis, un tātad, ja mēs e, mainam šo slieksni, tad mēs to varam darīt tikai vis e, e, konsekventi. Visās jomās mēs neesam pret šo ideju, jā, mēs to tiešām pat pētam. Un būs visāda veida ietekmes izvērtējumi, ja mēs uh, atradīsim, ka ir pamats paplašināt patreizējo ceļu satiksmes likumdošanu un attiecināt to arī uz transporta dzīvliekiem, kas ir vieglāk par 3,5 tonām, mēs attiecīgs priekšlikums izteiksim daži vārdi par 35.36. Uh, grozījumu, ko, kurus iesniedz Jākons arī kundze. Tie ir interesanti, mēs uh, ar tiem gribētu vēl iepazīties tuvāk. 35. E, attiec uz to, ka pašnodarbinātiem būtu atbildīgi par uh, uh, likumdošanas pārkāpumu, jo tas rada um, satiksmes drošības riskus. Un 36. grozījums attiec uz kaut ko, par ko es jau izteicos. Tas ir par iespēju automātiski uh, protokolēt darbu, kas nav transporta līdzekļu vadītāji, bet iekraušana, izkraušana jau tagad ir jāprotokolē šīs aktivitātes kā cita veida darbi. Un tā mēs varētu pamudināt pašnodarbinotos šofers nospiest podziņu. Svarīgi būtu šajā gadījumā parūpēties, lai likumdošanas e, piemērot tādu likumdošanu, kas jau patiesībā eksistē. Un tiešām šī automātiskā uh, iekraušanas, izkraušanas protokolēšana uh, atrisinātu protokolēšanas uh, precizitātes problēmu, bet ir jāņem vērā arī tas, ka iekraušana, izkraušana ļoti atkarīgi, ļoti atsevišķi, atka, atšķirīgi atkarībā no uh, kravām. Nevienmēr tas ir pats šofers, kas dara šo izkraušanu, iekraušanu, izkraušanu. Tātad, uh, mēs atgriežamies atkal pie e, piemērošanas, likumdošanas piemērošanas ļoti sarežģītas problēmas, un e, te ir arī zināms robežas ko mēs ar Eiropas likumdošanu vispār varam panākt. Paldies! Paldies, un tagad dodu vārdu Bauers kundzei, lai viņi varētu apkopot debatas. Sekretariāts ir paskatījies uz laika grafiku, un ir iespējams, ka 16. martā mēs varētu diskutēt par kompromisiem, un 28. aprīlī tad varētu balsot, ja visi piekrīt varētu būt uh, zināmas problēmas. Ja tāds radīsies, mēs par to teiksim. Bet tagad Bārāžas kundzē lūdzu jums vārds. Köszönöm szépen. Eh, Paldies, priekšsādātājs kundze. Un es vēlētos arī pateikties visiem tiem, kas izteicās, un arī visiem tiem, kas ar saviem priekšlikumiem centās uzlabot šo ziņojumu. Es jums vēlētos pateikties par to, ka šis jautājums jūs nodarbina un ka jūs tiešām centāties ieguldīt tajā darbu. Un e, es tiešām priecājos, ka ļoti daudzi kolēģi tiešām disciplinēti piedalījās šī ziņojuma izstrādāšanā. Man priekšsēdētājs kundze. Uh, Gribētos atbildēt uz pāris kolēģi jautājumiem. Serkas kungs, jūs teicāt, ka pirmām kārtām vajadzētu atrisināt to, kas ir svarīgākais, un pēc tam tikai par detaļām. Nu, es jau būtu priecīgi, ja mēs tā varētu rīkoties. Jo mēs, bet mēs tomēr neesam nekādi pārēģi, un mēs nezinām, kādi būs balsošanas rezultāti. Un tālāk. Te tika arī uzdots jautājums, kas man tā uzrunāja. Tas attiecās uz transporta līdzekļiem, kā, uh, kuru svars ir mazāks par 3,5 tonām. Un es uzskatu, ka šī tēma ir jāizanalizē transporta komitejā, jo tuvāko gadu laikā ceļu transporta sistēma tiks mainīta diezgan būtiski. Un jūs jau varbūt redzējāt, ka es pati izmainīju grozījumu, kuru es biju iesniegusi, jo tajā bija kļūda. Tas nenozīmē, ka jebkurai automašīnai ir nepieciešams tahogrāfs. Mēs taču zinām, kādi ir ceļu transporta nosacījumi arī ārpus Eiropas Savienības. Uh, Un jūs zināt, ka šis tahogrāfs nav jāliek automašīnās, kurs, kuras svars ir mazāks par 3,5 tonnām, bet atgriežoties pie iepriekš sacītā. Ceļu transporta struktūra ir mainījusies, un tādēļ šajā komitejā un ir transporta komitejā mums ir jāspriež par to, kā mēs varētu uzlabot ceļu drošību attiecībā uz tiem transporta līdzekļiem, kas var mazāk par 3,5 tonām. Nu, un tad te bija vesels dažādu grupu, dažādu priekšlikumu virkne, un es vēlētos šeit pateikt, te tā pavisam godīgi. Mums ir jāzina, kas ir tie, kas izraisa lielāko ceļu satiksmes negadījumu skaitu, un kur tas notiek. Un tad mums tie dati ir jāanalizē, jo es vēlētos pateikt, ka mēs šeit parlamentā nevienam, nevienmēr pieņemam vispareizākos lēmumus. Tas, kas pagājuši nakt notika vīnes apveceļā, tā ir tiešām katastrofa. Man ir jāizsaka visdziļākā līdzjūtība bojā gājušo tuviniekiem tomēr. Uh, Varbūt eh, daudz dažādu iemeslu šādam negadījumam. Varbūt šoferis bija noguris. Un tomēr šī noguruma izraisītie negadījumi ir tikai viens no seši tūkstoši, un mēs nezinām, kāpēc šoferis bija noguris. Varbūt viņš bija slikti gulējis, vai varbūt viņš šķirās no savas sievas, vai viņš astrīdējās ar draugu, vai varbūt tāpēc, ka ir migla uz ceļa, vai varbūt tāpēc, ka viņam ir stundām uh, ilgi jā, jābrauc, jābrauc sliktos meteoroloģiskos laika apstākļos un varbūt stipri sniegu, un viņš ļoti ilgstoši neko nevar saskatīt uz ceļa. Nu, tāpēc ir ļoti grūti izspriest par to, kas izraisa šo nogurumu. Nu, un tad tālāk, ja mēs skatāmies uz negadījumu statistiku, tad mums ir jāskatās, cik procenti izraisīto negadījumu uh, tika izraisīti ar pašnodarbināto šoferu vainu. Nu, bet tālāk teikt, ka jākontrolē pilnīgi visi visur un vienmēr, un ka tad viss būs labi, nu, tas man liekas pārspīlēti. Kas attiecās uz fiktīvajiem pašnodarbinātajiem, tad es nevēlētos no jauna atgriezties pie šīs problēmas. Mēs jau par to daudz esam runājuši, un man šķiet, ka e, šī problēma nav īsti specifiska šajā sektorā. Tāpēc mēs lūksim izpildu komitejai, lai viņi meklē risinājumus tādēļ, ka fiktīvie pašnodarbinātie kropļo konkurenci, darba tirgus tiek mm, zaudē līdzsvaru un notiek sociālais dempings, kas var izraisīt dažādas negatīvās sociālās sekas. Tomēr šie fiktīvie pašnodarbinātie nav tikai autotransporta sektora problēma un ir jārisina tas tā vispārīgāk. Un man liekas, ka eh, no debatēm tas arī kļūst skaidrāk. Uh, Nu, tas arī viss priekšādātājs kundze. Man būtu gribējies, ka izpild komiteja un komisijas pārstāvji mums būtu pateikuši, kāds ir viņu viedoklis par grozījumiem no 104. sākot līdz beigām. Viņa neteica ne, ka viņa atbalsta, bet, nu, es domāju, tā kā viņa neko neteica, varbūt, ka viņa nenoraida pavisam. Paldies! Jā, paldies, Bauers kundze. Kā jau es teicu, 16. martā mēs diskutēsim par kompromisu un 28. aprīlī tas tiks izskatīts komitejā un māja plenārsesijā par to būs jābalso. Man liekas, ka mūsu kolēģi vilciens ir aizkavējies un tāpēc es vēlētos tagad pāriet pie um, Koferatisa kunga ziņojumu par valsts finanšu ilgtermiņa ilgspējīgu ekonomikas atvesaļošanai. Grācija, prezidenta. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau visi zina, jebkurai ekonomikai ir jāzina, kādas ir nepieciešamās darbības, lai šo ekonomiku ilgtermiņā spētu atbalstīt. Bet tad, ja šie, šīs darbības ir jāveic um, krīzes apstākļos, kāda ir tagad, tad tas, protams, ir daudz sarežģītāk, un tieši tāpēc mums vajadzētu būt īpaši uzmanīgiem. Es vēlētos atgādināt tos punktus, kuriem vajadzētu pievērst īpašu uzmanību. Vispirmām kārtām. Nevajadzētu aizmirst. Kas notiks gadījumā, ja mēs izšķiramies par uh, finanšu iejaukšanos, proti, ja tiek lielā mērā samazināts, samazinātas valsts investīcijas izglītībai un pētniecībai, tad tas noteikti izraisīs efektu ne tikai stabilizācijā, bet tas noteikti arī izmainīs šīs ekonomikas atveseļošanās kvalitāti, un tāpēc mums vajadzētu uh, izvērtēt arī to, kādas sekas būs nodarbinātībā un arī paskatīties U, ne tikai uz 2020. gada stratēģiju, bet arī uz to, vai šāda stratēģija, par kuru mēs te runājam, tagad ir pamatota mums noteikti vajadzētu parūpēties par to, lai maisaimniecību pirktspēja netiek būtiski samazināta, jo tas varētu ļoti lielā mērā negatīvi ietekmēt ekonomisko izaugsmi, kā visi jau to zina. Mums ir jāskatās sevišķi uz to, kas vidējā un ilgtermiņā notiks ar sieviešu un jauniešu nodarbinātību. Un tie ir faktori, kam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Tālāk. Atvainojiet, ka es jums atgādināšu kaut ko acīm redzamu, bet, nu, Protams, ka uh, finanšu stabilitāte ir saistīta ar nodarbinātības un imigrācijas politikas stabilitāti, un tās ir jomas, ar kurām ir jākonsultējās. Ja mums nebūs līdzsvars starp uh, politikām, kas palielina nodarbību, nodarbinātību, uh, un kas ļauj legāli ierasties mūsu dalībvalstīs ārzemniekiem, kas vēlas šeit strādāt, tad mēs kavējam izaugsmas procesu un mums nebūs iespējas garantēt uh, sociālo kohēziju no vienas puses un sociālo aizsardzību no otras puses šo sociālo aizsardzību, kas ir kohēzijas pamatā, jo tiek izmantoti tie finanšu līdzekļi, ko dalībvalstis šim sektoram veltī. Nu, tas ir 2020. gada stratēģijas pats centrs, nu, un mums noteikti ir nepieciešama nodarbinātības politika, sociālā politika, kuras izējas punkts, protams, būtu sociālais dialogs, bet ir nepieciešami arī jauni elementi. Mums ir nepieciešama tāda sistēma, kas sankcionē tos kuri neievēro šīs vadlīnijas. Mums būtu nepieciešama ļoti cieša koordinācija, te būtu jāizstrādā piemēroti noteikumi. Un tieši tāpat mums vajadzētu arī balstīties uz zaļu un ilgtermiņa ekonomiku, kas varētu papildināt to, ko darīja rūpniecības sektors eh, pēdējo desmitgažu laikā. Mums ir jādarbojās taisnīgi un vienlīdzīgi, un tieši tāpēc ir nepieciešama zaļā grāmata attiecībā uz katras dalībvalsts pensiju sistēmu, un man liekas, ka visvieglākais un visefektīvākais būtu uh, uzturēt valsts sistēmas, kas būtu taisnīgas un vienlīdzīgas un kurām, kuras tiktu papildinātas ar tādu kā otro pīlāru. Un šis otrais pīlārs būtu privātie fondi, jo dalībvalstis nevar garantēt tad eh, to, ko valstis negarantē, to garantētu personīgie iekrājumi šajos uh, privātajos fondos. Un pilsoņi var pēc savas brīvas izvēles zināmu naudas summu no pārskaitīt uz šiem privātajiem fondiem, lai kopsuma, ko veido valsts un privātā pensija, uztur šo kohēziju. Un mūsu sociālā un pensiju sistēma visās Eiropas Savienības valstīs būtu droša. Mums arī ar ļoti lielu uzmanību ir jāskatās par, uz to, kādas ir dažādās situācijas, dažādās dalībvalstīs un ir dažādas um, realitātes. Un ir pilnīgi skaidrs, ka par spīti visām šīm dažādajām lietām mēs tomēr varam panākt to, ka nodarbinātība at, tiek atjaunota. Un mēs varētu arī panākt to, ka ekonomika ātri stabilizējas. Nu, lūk, tas būtu tas galvenais, ko es vēlējos pateikt, un uh, mums ekon komitejai ir jāsniedz šis viedoklis, jo viņi ir atbildīgi par šo ziņojumu, bet nu, tas ir tik daudz, kas var pateikt no savas puses. Ekon jau sāka strādāt pie tā, kas ir prioritārie aspekti, nu, un tas būtu tāds mm, īsumā tas, ko mums vajadzētu prezentēt. Nu, par grozījumiem runājot, termiņi tika saīsināti, un um, Tomēr tas mums nebūtu netraucē sākot no šodienas sākt efektīvi strādāt. Paldies. Nākamā runātāja lūdzu. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Ja chciałam się odnieść do... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vēlējos izteikt savus, eh, savas piezīmes un komentārus par Koferatī kunga ziņojumu. Man liekas, ka pirmajā punktā viņš apgalvo, ka bezdarba pieaugums un parāda pieaugumi ir pretrunā ar ekonomisko izaugsmi, bet man liekas, ka tas ir pārāk skarbi teikts jo bezdarbs tas ir kaut kas, kas katrai dalībvalstī ārkārtīgi dārgi izmaksā. Kas attiecās uz otro punktu, tad man liekas, ka mums nevajadzētu runāt tikai par rūpniecības industri, um, atjaunošanu. Mums ir nepieciešams runāt par ekonomikas revitalizāciju, un tāpēc te vajag atbalstīt uh, arī izglītību, jo tā ir liels ekonomiskās izaugsmas potenciāls, un nu, kas attiecās uz piekto punktu, tad, ko Feratīkungs jūs tur runājat par adekvātu imigrācijas politiku. Bet eksperti saka, ka imigrācijas politika nevar aizpildīt demokrātisko tukšumu, kas ir saistīts ar sabiedrības novecošanu, un tāpēc es domāju, ka imigrācijas politikai arī vajadzētu koncentrēties uz to, kā tiek izmantots tās potenciāls, kas Eiropā jau eksistē, piemēram, nodarbinot tos cilvēkus, kuriem ir, kas ir vecāki par 50 gadiem vai arī jauniešus. Un runājot par jūsu piekto punktu, tad tur jūs runājat par resursu sadali. Un jūs vēlētos paturēt vismaz pašreizējo valsts atbalsta līmeni. Man liekas, ka tas nav no risinājums. Mums ir jāmeklē citi risinājumi. Tas pats attiecās arī uz pensiju sistēmām. Mums vajadzētu tādu sistēmu, kas neizraisa tik lielu deficītu. Jūs runājat par diviem pīlāriem, par valsts eh, pensiju sistēmu un privāto pensiju fondiem, bet man liekas, ka nepieciešami trīs pīlāri jo te ir nepieciešama vēl tāda sistēma, kuru var veikt uzkrājumus, ko veic algotie darbinieki paši. Un tas samazinātu pensiju sistēmas izmaksas. Tad jūs arī runājat arī par to, ka ir jācīnās pret nabadzību un sociālo iesaistīšanu, un man šķiet, ka mums vajadzētu uh, drīzāk šeit izstrādāt optimālu fiskālo politiku, kas vienlīdzīgāk sadalītu šo nodokļu slogu un šim, ja ir nelielas nodokļu izmaksas, tad tas veicina jauna darba vietu radīšanu un tas veicina arī kompetenci. Tāpēc Man liekas, ka mm, referents te brīžiem arī runā par nebūtiskiem punktiem, piemēram, kas attiecās uz pensiju sistēmu uzraudzību, man liekas, ka te vajadzētu izstrādāt vienu un to pašu metodoloģiju, ko izmanto visas dalībvalstis. Es tāpat arī neredzu lielu vajadzību pēc tā, ka mēs te pieminētu veselības politiku, jo arī tas ir kaut kas tāds, kas ārkārtīgi daudz um, valsts līdzekļu tērē, jo mēs, protams, gribam, lai mūsu pilsoņi strādātu pēc 65 gadu vecuma, bet, nu, tad ir nepieciešams, lai viņiem būtu tāda veselība, ka viņi to arī varētu darīt. Un pēdējie zinātniskie pētījumi rāda, ka ir slimības, kas, piemēram, Britus piemeklē jau tad, kad viņi sasniedz 40 gadu vecumu. Nu, un kas attiecās uz valsts izglītības sistēmu, tad arī tā ir ļoti svarīga, jo tā ir ļoti lielas izmaksas, un tas, tās ar vienu pieaugu. Un jāatzīst, ka mums nav labu izglītības sistēmu. Tās nav kreatīvas, tās nav radošas. Un tas arī ir viss, ko es vēlējos par šo ziņojumu pateikt. Paldies! Paldies, ja neviens vairāk nevēlas izteikties, tad uh, var informēt, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 28. februārs 12. pa dienu, un eh, grozījums apspriedīsim 16. martā. 17. martā būs balsojums mūsu komitejā, un ekon komitejā ir 27. aprīlī balsojums, un eh, māja otrajā plenārsesijā Strasbūrā varētu skatīt šo jautājumu nedomāju, ka Ričards Havits jau ir ieradies, tāpēc varbūt mēs varētu arī uh, Serkas kunga ziņojumu izskatīt tagad nākamo. Gribētu informēt, ka uh, varētu būt balsojums arī agrāk, varbūt mēs varētu jau sākt piecos, varbūt jūs varētu arī asistenti informēt savus deputātus, ka varētu sākt balsot jau piecos, varbūt, ka varbūt nedaudz agrāk vai vēlāk, bet uh, katrā ziņā agrāk nekā paredzēts darba grafikā. Tagad pāriesim pie Sērkas kunga ziņojumu par apvienot pieteikšanās procedūru, lai trešo valstu valsts piedarīgajiem izsniegtu apvienot uzturēšanās un darba atļauju dalību valsts teritorijā un vienots tiesību kopums trešo valstu darba ņēmējiem, kur likumīgi uzturūks dalību valstī. Uzturs dalību valstī. Lūdzu, Sērkas kungs, jums vārds. <clears throat> Muchas gracias, señora presidenta. Es paldies, priekšsādātājs kundze. Nu tad sāksim. Te mums ir ļoti svarīga tēma, un tā ir ļoti būtiska, un tieši tāpēc mums būs nepieciešams to izstrādāt daudz precīzāk nekā tagad šajā pirmajā prezentācijā. Es jums te mm, stāstīšu. Vispirms jums vēlētos pastāstīt par uh, šīs komisijas priekšlikuma kontekstu par to, kāpēc ir nepieciešama šī apvienotā pieteikšanās procedūra Eiropas Savienībā un kādas tiesības ir legālajiem imigrantiem no trešajām valstīm. Nu, mums te ir kopīga politika, kuru mēs prasām jau ļoti, ļoti ilgus gadus, un mēs to prasām ļoti skaidru mērķu vadīti. No vienas puses mēs vēlamies vienkāršot administratīvās procedūras, un tas tā notiktu, ja šī būtu šī apvienotā pieteikšanās procedūra, un tādā veidā Eiropas Savienībai būtu pietiekami daudz darba spēka, un no otras puses trešo valstu legālajiem imigrantiem piešķirt tiesības. Pirmā no tiem būtu, lai pret viņiem kā pret cilvēkiem izturētos un i, ievērotu tās pašas tiesības, kādas ir jebkuras Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņiem. Man ir jāsaka, ka kopš 2004. gada, kad komisija izstrādāja izstrādāja pirmo darbības plānu, kur tika skaidri nodalīts legālie darbinieki no nelegālajiem darbiniekiem, tad, man liekas, palika pilnīgi skaidrs, kā mūsu politika attiecībā pret nelegālajiem imigrantiem ir ļoti barga un skarba, bet attiecībā uz legālajiem imigrantiem mēs esam ļoti devīgi, un mums ir nepieciešama politika, kas uzturētu šos abus aspektus, proti būt skarbiem pret nelegālajiem imigrantiem, bet tāpat arī iz, izdarīt tiešām piepoli, lai tie, kas legāli iebrauc Eiropas Savienībā, viņi saņemtu vienlīdzīgu attieksmi un integrētos Eiropas Savienības sabiedrībā. Tad, kad mēs runājam par šo tā saucamo nelegālās imigrācijas aicinājuma efektu. Tas nozīmē, ka no trešajām valstīm ierodās ļoti daudz nelegālo imigrantu, un kāpēc viņi ierodās? Tādēļ, ka viņu valstīs netiek ievērot likumdošana, tur ir melnais darba tirgus, tur ne, nav nekādu sociālo garantiju, un tas viss tikai veicina mafijas tīklu vairošanos un tam līdzīgi. Uh, bet mums vajadzētu ar vien mm, samazināt darbības spēju šiem nelegālajiem imigrantiem un nevajadzētu ļaut nelegālajiem imigrantiem uzskatīt, nu, es te atbraukšu un gan jau kaut kā iekārtošos. Nu, nē, vajag mums tādu nostāju parādīt, ka iekārtoties te nevarēs gan. Un uh, ar šo tiesību akta projektu es domāju, ka Mēs pietuvojamies tai kultūrai, kas ir nesen parādījusies Eiropas Savienībā, proti um, tas, ka mums ir nepieciešami iebraucēji un bet tiem ir jābūt legāliem, un mēs vēlamies viņiem piešķirt tādas pašas tiesības kā Eiropas Savienības pilsoņiem. Komisija šo direktīvu pieminēja jau 2007. gadā un teica, ka tā būs ietver direktīva, kas regulēs šo apvienoto darba atļauju, lai arī pēc tam par katru darbinieku grupu tiks izstrādāta atsevišķa direktīva. Šodien, dargie kolēģi, mēs redzam, ka debatas mūsu vidū nebūs it nemaz vieglas, un mums arī nebūs viegli debatēt ar komisiju un pārdomi, un tas nebūs viegli. Ja, eh, eh, un tas nebūs viegli, tāpēc, ka ja šī ir ietvera direktīva, kas apvieno visu trešās valsts pilsoņu tiesības, tad te būtu chronoloģiski jābūt pirmajai. Ja mēs vēlamies, lai būtu izvairīšanās no pretrunām, tad uh, mums vajadzētu to pieņemt pirms tās direktīvas, pie, eh, piemēram, par kvalificētajiem darbiniekiem vai par sankcijām attiecībā uz uzņēmējiem, kas nepilda likumdošanu. Ja mēs gribam, lai šī būtu horizontāla direktīva, nu tad mums tagad ir grūta situācija, jo chronoloģiski ir jau citas direktīvas, kas ir zem šīs direktīvas, kur vēl pagaidām nemaz nav izstrādāta. Nu, un tāpēc mums ir jāpatur prātā, ka mēs strādājam pie šīs direktīvas, bet ir citas direktīvas, kas jau ir spēkā. Uh, Un tāpēc mums ļoti uzmanīgi ir jāsako līdzi tam, kas ir teikts citās direktīvās. Piemēram, direktīvā par ilgtermiņa nodarbinātajiem. Tiem jau direktīva ir. Tad mums ir arī direktīva par tiem, kas Eiropā ierodās kā brīvprātīgie, kā studenti vai arī tie, kas ir. Um, ieradušies Eiropā, zinātnisku, lai veiktu zinātniskus pētījumus. Tāda direktīva tika pieņemta 2005. gadā. Nu, un, ja mēs vēlamies tagad izstrādāt horizontālu direktīvu, ietveru direktīvu, tad mums būs jāpieliek ļoti liels pūles, lai komisijas nevērība neizraizītu pretrunas un lai mēs saprastu, kādi ir galvenie principi un kādas ir atsevi, atbildes katrā atsevišķā gadījumā. Un tad man arī jāsaka, ka šī direktīva ir tagad ieradusies parlamentā, un tā tiek izskatīta parlamentā, un tā tiek izskatīta mūsu komitejā un brīvību komitejā. Es gan nesaprotu, kas ir izgudrojis, kā šie uh, direktīvu projekti tiek izskatīti parlamentā. Atvainojiet, mums ir jārunā par četriem apsvērumiem un tikai trim pantiem. Nu, es nesaprotu, kā mēs tad vispār varam strādāt ar brīvību komiteju. Ja mums, piemēram, no panta ir jāskatās kaut kāds vien, viena rīnkopa, nu vai tad mēs nevaram izskatīt visu pantu? Kā tad tur ir? Pantā kaut kāda viena daļa attiecās uz vienu lietu, otru lietu, uz otru rindkopu uz citu, un tas viss tiek sadalīts, tā kā sagriezts. Un tieši tāpēc, kā jau ir loģiski, es vēlētos uzlabot un grozīt proti apsvērums un, un pantus, kas ir mūsu kompetence. Tomēr man jāsaka, ir neiespējami neizteikties par to, ko dara Libē. Mums tomēr vajadzētu ar viņiem sadarboties. To tā nevar vienkārši paņemt, tā kā šķērēm sagriezt, tas ir Libei un tas, un tas viņi ir mums jāskatās. Nu, te mums ir nepieciešamas politiskas debates, pie tam padziļinātas politiskas debates, un jautājums ir tāds, vai šis Eiropas parlaments veic darbu, kas uh, pabeigs šo nepilnīgo komisijas darbu. Komisija jau mums saka, kā šīs Eh, šī direktīva radīs tādu juridisko pamatu, kas garantēs vienlīdzību, juridiskās garantijas un visu pārējo attiecībā uz trešo valstu pilsoņiem un Eiropas Savienības pilsoņiem bet, nu, ziniet, te komisija pilnīgi sagrauj to, ko viņi ir rakstījuši paši savā paskaidrojuma rakstā. Te, piemēram, es varu pateikt par trešo pantu, kur ir runa par aptvērumu. Tur nav runa par tiem kolektīviem, par kuriem mums te ir jārunā. Ja mēs atstājam ārpus direktīvas sezonas darbiniekus, tad tā direktīva vispār kam tad ir vajadzīga? Jo komisija saka, godīgi sakot, ka mm, sezonas darbiniekiem nebūs vienlīdzīgas tiesības ar Eiropas Savienības pilsoņiem, bet patiesībā viņi ir tie, kuriem visvairāk ir vajadzīga šī juridiskā aizsardzība un vienlīdzīgās tiesības. Un arī e, sociālās garantijas, kas ir mūsu valstīs Kā vispār šajā direktīvā var būt tam līdzīga pretruna? Es nesaprotu. Iespējams, nu, mēs varētu meklēt kaut kādu risinājumu sakot, ka šiem darbiniekiem tiks paredzēts atsevišķs tiesību akts, bet, nu, ziniet, viņiem pagaidām vēl nekas nav uzrakstīts, un tur paliek tāds kā caurums. Uh, Un mums te būs jādiskutē tik ilgi, kamēr šiem sezonas darbiniekiem kaut, kāds, kaut, kas, kaut kāds likumdošanas akts tiek veltīts. Tas pats notiek arī ar darbiniekiem, kuri tiek pārvietoti uz Eiropas Savienības teritoriju sava darba specifikas dēļ. Nu, Komisijas tekstā tas ir ārkārtīgi mm, neskaidri izteikts. Nu, visbeidzot, priekšsēdētājs kundze. Es vēlētos aicināt kolēģus, lai viņi kārtīgi iepazīstās ar šo dokumentu. Problēma ir arī ar 12. pantu, kas ir mūsu kompetencē. 12. panta pirmajā punktā ir runa par tiesībām uz izglītību, sociālo drošību, vispār uz sociālajām tiesībām, darba tiesībām. Un tad tur arī ir teikts, ka dalībvalstis pēc savas izvēles var izvēlēties, no kurām tiesībām, kuras tiesības viņi negarantē šiem trešās valsts pilsonim. Nu, ziniet, tad sanāk, ka ir ļoti daudz darbinieku kategoriju, kas netiek, kuriem šī direktīva netiek piemērota. Nu, visi šī elementu kopums rada situāciju, ka mūsu priekšā ir direktīva, kas savos instrumentālajos aspektos ir it kā solis uz priekšu, bet attiecībā uz tiesībām tā ir diezgan tukša un nevērtīga. Kolēģi, man ir jāsaka, ka mūsu priekšā ir smags darbs, ka šī tēma nebūtu nav viegla, ka tā ir ļoti svarīga, un tā ir svarīga ne tikai tādēļ, lai mums būtu kaut kāds juridisks ietvars legālajiem imigrantiem, bet arī tāpēc, ka mēs jau gadiem solām mūsu pilsoņiem un arī trešo valstu pilsoņiem, ka mēs bargi cīnīsimies pret nelegālo imigrāciju, bet arī apsolām, ka tie, kas ieradīsies legāli, saņems cilvēcīsku attieksmi un saņems vienlīdzīgas tiesības ar Eiropas Savienības pilsoņiem. Paldies! Yes, thank you. Uh... Paldies! Es zinu, cik sarežģīti ir eh, sadalīt atbildību starp komitejām, jo īpaši tā tas ir arī ar uh, eh, pretdiskriminācijas uh, eh, direktīvu, un Lībe arī, ja nemaldos, apspriež šo jautājumu šodien, tāpēc arī neviens no komisijas nav pie mums ieradies šobrīd, kas varētu izteikties par šo jautājumu, bet jums noteikti būs tikšanās ar Lībe komiteju lai varētu uh, parunāt par to, vai mēs varam varbūt caur Libe komiteju arī kaut kādas grozījumus iesniegt, jo tas ir saistīts ar pretdiskrimināciju. Bet gribēju tikai teikt visiem, ka ja jūs uh, vēlēsieties grozīt tos pantus, kas nav mūsu atbildība, tad uh, šādi grozījumi netiks pieņemti. Tas būtu jādara caur Libe komiteju. Mēs varam grozīt tikai tos, kas ir mūsu ziņā, tos pantus. Un tagad laika grafiks grozījuma iesniegšanas termiņš ir 24. marts, 12. pa dienu. 28. aprīlī mēs balsosim mūsu komitejā, vadošajā komitejā tajā pašā dienā un plenārsēdē maija otrā plenārsesijā tas tiks skatīts. Liels paldies! Tātad vēlreiz atgādinu, ja jūs vēlties grozīt uh, pantus, kas nav mūsu atbildībā, tad sekretariāt šāds grozījums nepieņems. Hauit kungs ir ieradies, tāpēc mēs varam atgriezties pie šī darba kārtības punkta. Un šeit ir runa par cilvēktiesību sociālajiem un vidas standartiem starptautiskos tiesniecības nolīgumos. Un atkal atgādināšu, ka iespējams, ka mēs balsot sāksim agrāk nekā paredzēts darbkārtībā. Lūdzu, Hovit kungs. Paldies, priekšsēdus kundze. Es ierados šeit no eh, Rietumu Midlandu reģiona eh, Anglijas uh, austrumos snigas sniegs, nezinu, kā jūs vēlēšana apgabalā, bet jūs bijāt ļoti elastīgi attiecībos darba kārtību šo pēcpusdienu. Paldies par to. Komiteja man aicināja mūsu atzinumu sagatavot par šo jautājumu cilvēktiesību sociālajiem vidas standartu starptautiskos tirdzniecības nolīgumos. Tas tā ir potenciāli, protams, visai plaša joma. Mēs jau strādājam pie atzinumu, bet galveno darbu veids tirdzniecības komiteja, un, protams, par šo jautājumu ir bijušas arī plašs uh, sabiedrisks debats par to, cik lielā mērā mēs sociāls un uh, vidas standarts eh, PTO uh, ietvarā iestrādājam. Nav vienkārši šo debati viena uh, lapusē apkopot, bet esmu centies to izdarīt. Uh, Un e, pirmajā e, rindkopā es tātad paužu mūsu galveno attieksmi. Proti, ka mēs noraidam protekcionismu vai jebkādu veidu mēģinājums citu valstu konkurēt spēju mākslīgi mazināt, bet ka mēs esam par godīgu tirdzniecību. Un to es iekļāvu pirmajā rinkopā, tādēļ, ka es domāju, ka uh, komitejas plašam politiskam vairākam to varētu, varētu atbalstīt. Un pēc tam eh, mēs eh, plaši izvēršamies par to, kā šos jautājumus risināt. Eh, esmu centies ļoti tādas skaidrs vārds lietot, tāpat laikā praktisks un pragmātisks, un esmu centies būt detalizēts attiecībā uz to, ko Eiropas Savienība var darīt. Un Nodonātības komiteja, protams, īpaši interesējas par sociālajiem standartiem un mūsu attiecībām no starptautisko, starptautisko darbu organizāciju. Un tagad atkal pievērsīšos dažiem no galveniem punktiem šajās detalizētajos rekomendācijās. Pirmais ir par PTO 24. pāntu, kur ir teicis, ka teikuši daudzi PTO PTO novērotāji, ka šīs pāns ir pārāk stingrītis piemērots un ka to varētu uh, elastīgāk piemērot uh, gan Eiropā, gan ārpus Eiropas. Otrajā rindkopā es uh, aplūkoju galvenās konvencijas. Šajā komitē mēs labi tās pārzēmu kopš 1998. gadā ir astoņas galvenās uh, konvencijas uh, starptautiskās darba organizācijas ietvaros noslēgts. Uh, un uh, starptautiskā darba organizācija uzskata, ka tie būtu jāievēro pat uh, tajā gadījumā, ja valsts tās nav ratificējuši. Uh, un šajā rinkopā mēs pasakām, ka ratifikācija un uh, arī šo konvenciju implementācija tai vajadzētu būt Eiropas Savienības tirdzniecības politikas uh, kodolā, tā sakot un šos jautājumus vajadzētu uh, aplūkot kā tādā pašā uh, svarīgumā, kā tirgus piekļuvs jautājums, pat labam tas tā nav. Trešā rinkopā mēs pasakām, ka komisija par daudz paļaujas uz starptautisko nolīgumu institūcijām, uh, Tas nav domāts kā ass komisijas kritikas punkts, bet es domāju, ka tagad eh, ar pasaules tirdzniecības sarežģīšanos, ar Dohas pirmā raunda izgāšanos, ar to, ka Eiropas Savienība pati kļūst par bilaterālu tirdzniecības nolīgumu eh, pusi, arvien biežāk, es domāju, mums būtu jāuzņemas lielāka atbildība strādāt nevis pret viņiem, eh, konkurēt ar viņiem, uh, tikai tāpat vien, bet jātiec uz to, lai Eiropai būtu eh, savu kapacitāti attiecībā uz to, kā citas, dali, eh, citas valstis eh, tiecas uz ilgspējīgu attīstību. Ceturtajā rindkopā es tad aicinu GSP plus regulu aplūkot, un tātad mēs es cenšos pievērst uzmanību tam, ka ir daudz kritizējuši to, ka šī punkta piemērošana nav bijusi tik objektīva un konsekventi, kā tam vajadzētu būt. Ir daudz sūdzības pret valstīm un šie kriteriji tikuši piemērot mazliet patvaļīgi. Tādēļ šī regula būtu jāpārskata, manuprāt, lai šīs, šos trūkumus pārvarētu. Es apzinos, ka pagājušajā nedēļā bija lēmums GSP, VPS plus eh, attiecībās eh, Šrilanku um, apstādināt noteiktai memorandu, bet es to uzskatu par pozitīvu Eiropas rīcības aktīvas rīcības eh, piemēru. Mēs vēlētos, lai valstīm būtu motivācija šos mūsu standarts izvirzīt. Tātad tas ir piemērs tam, ka tas var notikt, bet tam ir jānotiek arī konsekventi arī citās valstīs un citos pasaules reģionos. Ietekmes novērtējumi ir bijuši ļoti noderīgi, bet tie dažreiz nav tikuši izmantot tā, kā tam vajadzētu būt. Un eh, tātad Eiropas Savienība netiec uz protekcionismu, bet eh, ir problēmas tādas kā ārzonu jautājumi, kas noved pie arī recesijas veicina to, un tādēļ Eiropas investīcijas politikā ir jāievēro princips, ka uh, ja mēs no vienas puses pieņemam lēmumus attiecībās tirdzniecības nolīgumiem, tad tiem būs negatīvi, kuriem būs negatīvi restruktūrizācijas efekti, tad tie ir jā eh, savieno ar eh, globālās restruktūrizācijas fonda atbalsta pasākumiem. Septītajā punktā es izsakos par nepieciešamību uh, uzņēmējiem pašiem ieviest uh, vidē draudzīgas un sociāli atbildīgas prakses, kas attiec uz starptautisko darbu organizāciju, SDO un SAO. Uh, šīs organizācijas strādā pie tā, lai izvirzītu kopīgas uh, standārtus, un tam vajadzētu arī atspoguļoties mūsu tirdzniecības politikā. Uh, astotam es pārlikšu, devītajā punktā es izsakos par pagaidu darba spēku pārvietošanos un ne, norāda uz nepieciešamību šeit ievier, eh, ievērot starptautis tirdzniecības nolīgums. Un tas varētu radīt atkal problēmas ar eh, mūsu attiecībās ar trešajām valstīm, tādēļ es aicinu devītajā punktā pievērs uzmanību šim jautājumam un ievērot starptautisks darba noteikums. Desmitajā es izsakos par vēl vienu PTO jomu. Dažreiz mēs uz PTO nolīgumu raugmies kā uz tādu bībeli, kur ir viss pilnīgi nelo, negrozāms, bet arī patreizējā PTO uh, eh, eh, noteikumos ir daudzi uh, punkti, kas ir interpretējami, un subsīdija definīcija, ar ko mēs strādājam, uh, to daudz valsts ārpus Eiropas izmanto kā tādu iespēju Eh, tādēļ, ka tas nav pietiekoši skaidri, eh, apiet noteikums un eh, šeit netiek ievērots tātad darba drošības, cilvēktiesība standarti, tas ir nepieņemam un šie jautājumi jārisina PTO līmenī. Es ceru, ka līdz ar to jūs varēsiet atbalstīt šo atzinumu. Ļoti uh, ieinteresēti uzklausīšu kolēģu viedokļus un labprāt strādāšu ar grozījumiem, kas tiks iesniegt, pirms mēs tiksim pie balsojuma par šo atzinumu. Paldies! Paldies! Divi komisijas pārstāvi vēlētos izteikties, jo ir kopīga atbildība DigiTrade pārstāvs Marasa kungs un tad DigiEmployment. Lūdzu, Marasa kungs vispirms. Tiesniecības ģenerāldirektorāts. Paldies, priekšsēdus kundze. Mihails Moris no Nodarbinātības ģenerāldirektorāta Eiropas komisija piekrīt Eiropas parlamentam, ka tiesniecības politikai ir jābūt saskanīgi ar Eiropas Savienības eh, vērtībām un politikai. Tiesniecības politikai ir jāveicina vairāk un labākam darbvietām gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās. Pirmais un sestais punkts eh, atzinumā eh, arī tieši par to runā. Mēs gribētu uzsvērt tiesniecības politikas nozīmi, radot iespējas ES uzņēmējiem, norādot uz nepieciešamību anticipēt uh, izmaiņas Eiropas saimnībā un uz to attiecīgi rēģēt. Eiropas komisija uh, eh, divās iedzīvības nolīgumos uh, cenšas ieviest dārba aizsardzības standarts ar plašu pieeju gan kas attiec uz aptvērumu, kas, uz politikas apņemšanās e, un mūsu iedzīvības partneru e, pienākumiem, ko tie uzņems. Šeit mums palīdz starptautiski atzīties standarti un Eiropas komisija 2006. gadā ir e, apņēmusies un parlamenta atbalstu guvusi ar eh, rezolūciju, kas pieņem 2007. gada mājā. Tātad darba eh, apstākļiem ir jābūt eh, cilvēku cienīgiem, ir sociālie un dzimuma vienlīdzības standarti jāievēro minimālā sociālajie standarti, kas pastāv starptautiskās darba organizācijas ietvaros jāievēro, bet uh, pat vairāk kā tas mēs tiecamies ne tikai garantēt eh, minimālās tiesības, bet arī labāk savienot ekonomisko konkurētspēju ar sociālo taisnīgumu. Un tādēļ tas labi saskan ar uh, brīvās tirdzniecības uh, politikas savienībai. Uh, uh, kas ir vērsts uz to, lai abas puses iegūtu arī mūsu tirdzniecības partneri. Tādēļ, kas attiec uz ilgspējīgu attīstību, eh, mums ir trīs galvenās pieejas. Pirmkārt, jāimplementē eh, eh, galvenie standarti, kas ir starptautiskās darba organizācijas pamatnolīgumas. Otrkārt, uh, principi un mērķi ir jāizdefinē eh, skaidri, un eh, treškārt tas ir eh, visos mūsu nolīgumos ar tiesnesīs partneriem jāievēro. Ir jāiesaist šajā procesā arī pilsoniskā sabiedrība, kas attiec uz izdarītu apņemšanās ievērošanu Komisija eh, neatbalsta sankciju pieeja, bet drīzāk eh, tiec ievē, iesaistīt mūsu tirdzniecības partners attiecībā uz sociālo standartu ieviešanu un ievērošanu. Tas var notikt tikai tad, ja sociālas reformas notiek un pat uzņems atbildību šīs trešās valsts. brīvās tirdzniecības nolīgumu uh, uh, implementācijas uh, um, Eh, eh, brīvās tirdzniecības nolīgumos ir sadaļas, kas eh, paredz mehānismus attiecībā uz implementācijas novērošanu, un tas arī ir instruments mūsu rokā. Tā kā laika nav daudz komisijas, dienesti ir gatavi attiecībā uz atzinumu Eh, stāties dialogā ar jums, un, un tagad es došu vārdu savam kolēģim no Tirdzniecības ģenerāla direktorāta. Paldies, es pārstāvu Tirdzniecības ģenerāla direktorātu. Tā kā laiks ir ierobežots, tad eh, tiešām vajadzēs droši vien iesniegt komentārus rakstiski, bet katrā gadījumā mēs varētu sniegt dažus piemērus eh, tam, uh, kā mums ir detalizētāk eh, šie jautājumi jāskata, ir jārunā par sociālajiem un ekonomiskajiem jautājumiem, klauzulām, mm, tirzniecības nolikumos. Tas ir eh, sarežģīts jautājums, un tas ir nopietni jāapspriež. Viens jautājums, ko gribētu uzsvērt, ir tas, ka ir jānošķir labprātīgie noteikumi, vadlīnija dokumenti un uh, saistoši noteikumi. noteikumi un ir jāsaglabā Eiropas institūciju kompetences attiecībā uz tirzniecības noliegumiem, un tāpēc jāļauj institūcijām pašām pieņemt savus lēmumus. Piemēram, komisija uzskata, ka nebūtu uh, pieņemami vadlīniju instrumentus, piemēram, uh, Uh, SAO vadlīniju dokumentus vai citus labprātīgos rīcības kodeksus par uh, sociālo atbildību pārvērst tos saistošos noteikumos, kā tas ir ieteikts 7. Uh, pantā. Šie nosacījumi netika sastādīti kā ieviešami juridiski instrumenti. Un tomēr komisija piekrīt, ka valstīm ir zināma atbildība uh, labas komercprakses veicināšanā, jo īpaši veicinot uh, uzņēmumu sociālo atbildību. Un ir, protams, jāveicina iesaiste labprātīgos instrumentos. Tāpat vajadzētu paturēt prātā, ka ilgspējīgas vidas novērtējumu, kas ir minēta piektajā punktā, tos parasti veids neatkarīgas organizācijas, lai informētu lēmēju pie, lēmu pieņēmējus, bet ir skaidrs, ka padomēji komisija un Eiropas parlamentam ir pašiem jāizvērtē ilgspējības aspekti katra tirzniecības nolīguma kontekstā. Vai šis politiskais izvērtējums atbilst uh, konsultantu teiktajam. Un tagad gribētu atsaukties uz ceturto punktu. Šeit eh, komisija uzskata, ka tiecniecības nolīguma ir jābalst uz skaidriem kritējumiem, un tieši tāpēc atbilstošajā Eiropas Savienības likumdošanā mēs balstāmies galvenokārt uz starptautiskās darba organizācijas uh, juridiskiem aktiem un arī datiem. Uh, Mums uh, nešķiet, ka šeit ir vajadzīgi kaut kādi papildu elementi, un komisijai, uh, komisija uzskata, ka Eiropas Savienības politiskajām institūcijām ir jābūt pēdējiem vārdam katrā uh, uh, gadījumā tātad nevar pilnībā paļauties uz to, ka mehānismi darbosies automātiski. Neieceļinoties detaļās, mēs gribētu uzsvērt, ka atzinām projektā ir virkne juridisku un tehnisku uh, elementu, kas būtu vēl jāapspriež. Piemēram, 24. pāns uh, gata noliegumā un um, arī subsīdiju uh, definīcija PTO un Eiropas Savienībā. Un ir jāapspriež arī valstīm specifiskas situācijas, kas veidojas tiesniecību nolīguma rezultātā. Tātad šie ir tie jautājumi, kas ir vēl jāapspriež, un ja komiteja vēlas saņemt komentārus no mūsu puses par šiem vai citiem uh, atzinumu punktiem, mēs, protams, esam gatavi sniegt uh, šos komentārus, bet visādi citādi mēs noteikti sūtīsim komitejai uh, rakstiskus materiālus, lai jūs tos varētu izskatīt. Paldies par to. Var pateikt, ka mēs varēsim sākt balsot uh, piecos, viens iebildums ir saņemts, bet es neredzu nekādu iemeslu aizkavēt. Uh, balsojumu, jo vairākums koordinātoru vēlas darīt eh, tā, ka mēs or organizējam balsojumu piecos. Hovid kungs, eh, nē, tomēr vēl kāds cits ir prasījis vārdu. Es neredzu jūsu uzvārdu. Vai jūs varētu arī lūdzu uh, pateikt, kā jūs sauc? Džo Higgins no uh, Goe grupas. Es gribēju izteikt dažas piezīmes par ieteikumiem, kurus izteica Havita kungs, priekšsādātais kungs. Es domāju, ka ļoti būtiski ir tas, lai cilvēktiesības, sociālie un vīdes standarti uh, noteikti tiktu iekļauti nolīgumos par starptautisko tirzniecību starp Eiropas Savienību un jebkuru citu valsti. Diemžēl tie pierādījumi, kur mums sniedz eh, NVO, arotbiedrības un mazie ražotāji valstīs, eh, tādās nabadzīgās valstīs, ar kurām tirgojas Eiropas Savienība, šie pierādījumi parāda, ka Eh, ir tieši pretēji, ka šāda noteikuma netiek ievērota. Cilvēku tiesības, sociālajie un ekonomikas standarti un vidas standarti tiek uh, smagi pārkāpti daudzos gadījumos. Trešajā pāntā Covid kunga ierosinājumos ir runa par arotbiedrībām un vides un cilvēktiesību organizācijām par to, ka ar tām vajadzētu konsultēties sarunu procesā un arī ieviešot tirsniecības nolīgumus. Es gribētu to ļoti atbalstīt. Diemžēl pierādījumi ir tādi, ka šie te um, dati netiek no komisijas puses uztvert nopietni, no komisija neko nedara. Ir pienā, pierādījumi, kas tiek iesniegti arī Eiropas parlamenta deputātiem un tos uh, piegādā uh, darbi ņēmēju un mažo ražotāju pārstāvju organizācijas, uh, kas atrodas maz nabadzīgajās valstīs, un šie pierādījumi rāda, ka starptautiskie Eiropas uh, uzņēmumi spēlē ļoti nozīmīgu lomu šajos eh, pārkāpumos. Piemēram, ir pat pierādījumi, ka Eiropā bāzētas uh, starptautiskas kompānijas pārkāpj pat cilvēktiesības attiecībā pret uh, noteiktām kopienām uh, vai organizācijām, kas tātad pēc tam ziņo par šādiem arī vidas pārkāpumiem. Par piekto punktu Havid kungs eh, garām ejot piemin Kolumbijas situāciju un to, ka tiek gatavots nolīgums ar šo valsti. Es gribētu, lai šis punkts tiktu uzsvērts spēcīgāk un gribētu teikt, ka nevajadzētu noslēgt nolīgumu ar Kolumbiju, kamēr situācija nav mainījusies, jo šobrīd tiek vienkārši regulāri nogalināti uh, arotbiedrību pārstāvi. Šajā valstī ir dramatiska situācija, netiek tiesāti uh, šie te slepkavību pasūtītāji un izpildītāji, un arotbiedrības nevar pārstāvēt savas tiesības. Gribētu īsi atsaukties uz um, sesto pantu atzinumā. Tur Havit kungs ļoti pareizi atsaucas uz to, ka tirsniecības nolīgumi tagad tiek uh, gatavoti ekonomikas lejuslīdes laikā, un viņš uh, nevēlas, uh, lai uh, Eiropas Savienības tirgus daļas mazinātos un nodarbinātības līmenis kristos. Priekšsādātais kundze, uh, globalizētais kapitālisms taču uz tie, tieši uz to arī balstās, ka tiek izmantots lēts darba spēks, un uh, tagad ir tāda situācija, ka dažādu uh, dalību valstu vai citu valstu um, darbinieki tiek izspēlēti viens pret otru, viņi ir tiešā konkurencē un to uh, tur ir atbildīgas starptautiskās uh, kompānijas. Īrijā tiek atlaisti uh, darbinieki, un pēc tam Polijā vēl ar komisijas atbalstu tiek uh, dots šim pašam uzņēmumam 15 miljonu uh, eiro subsīdijas, lai turpinātu darbību Polijā. Cik ētiski tad tā ir rīkoties? Un Eiropas komisijai šeit vajadzētu kaut ko darīt. Un pēdējais punkts priekšsādātāja kungs. Havit kungs atsaucas uz uh, to, ka tirdzniecības uh, nolīgumos uh, darbinieku kustību būtu jāsaskaņo ar dalību valstu uh, likumdošanu un ar uh, nolīgumiem ar partnervalstīm. Es to tiešām atbalstu, bet man ir jāuzdod jautājums, kā tas ir iespējams, ka to varētu ieviest, ja Eiropas kopiena tiesa pēdējos trijos līdz četros gados eh, Vakshol, Lavā lietā un Leis Saksijas lietā, Luksemburgas lietā uh, pieņem tieši pretēju spriedumu un cīnās par apakšuzņēmēju tiesībām izmantot, eksploatēt uh, uh, darbiniekus un strādniekus un ļauj uh, viņiem strādāt uh, par sliktākām algām un sliktākos apstākļos. Tas bija ļoti skaidrs, šis spriedums Luksemburgas lietā. Un tāpēc varbūt Hovid kungs varētu komentēt faktu, ka uh, komisija un Eiropas kopiena tiesa tā sauktajā eh, līgumu interpretācijā eh, norāda, ka devītais punkts, ko piedāvā Covid kungs, nevarētu tikt ieviests, un tas nav pieņemami. Paldies, priekšsādātais kungs. Pērver kungs, lūdzu. Děkuju. Já budu reagovat na to, co bylo řečeno okolo. Paldies! Es pat runāšu par Kolumbiju, kas tad tika pieminēta. Pagājušajā nedēļā es kā kā sociālistu pārstāvis biju Kolumbijā misijā, un tas, ko mēs tikko dzirdējām, nav tiesa. Visa informācija, kas mums par Kolumbiju ir pieejama, balstās uz to konf uz ar, to arotbiedrību pārstāvjiem, ar kuriem mēs satikāmies. Mēs tikāmies arī ar prezidentu un valdības pārstāvjiem, kā arī ar mm, nevalstiskajām organizācijām un arotbiedrību pārstāvjiem. Es pats esmu arotbiedrības pārstāvis un es nekad. Mm, ne, um, viegliprātīgi neizturos pret to, ko saka uh, arotbiedrību pārstāvji. Taču tāda bilde, kāda te tiek attēlot attiecībā uz Kolumbiju, nav tiesa. Kolumbijā ir izmainīta likumdošana un arotbiedrības pārstāvi nogalināšana tiek pielīdzināta arotbiedrībai. Daži saka, ka mm, Kolumbijā tas ir sports nogalināt arotbiedrību pārstāvjus, taču eh, arotbiedrību pārstāvju nogalināšana nav nekādā veidā saistīta ar viņu darbu. Kolumbijā ir eh, apmēram 15 tūkstoši arotbiedrību pārstāvju, un man liekas, ka Tiešām būtu vērts pārbaudīt patiesību pirms izteikt tādus apgalvojumus. Tiesu sistēma ir pilnīgi neatkarīga un būtu vēlams, lai Eiropas Savienībā arī tas tā vienmēr būtu. Es uz Kolumbiju devos šaubu pilns, taču tad, kad es atgriezos, esmu pilnīgi pārliecināts, ka ar brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju nav ne mazāko problēmu, ka mēs to varam pilnīgi noteikti parakstīt. Un tad man ir vēl jāsaka ka ir kolēģi, kas iebilst pret brīvās tirdzniecības nolīgumu ar Kolumbiju, sakot, ka Kolumbija no tā neko neiegūs, bet tā ir tāda ideoloģiska pozīcija. Tā nav arotbiedrība pārstāvja pozīcija. Man liekas, ka visizšķirīgākie ir fakti ļoti. Taisnība brīnums, ka neviens nekritizē Venecuēlu, lai gan Venecuēla pilnīgi neapstrīdami slīda diktatori eh, režīma virzienā. Neviens ne, nav nešašūt par to, ka Čaves aizliedz, aizliedz arotbiedrības, tikko viņš tika pie vāras. Man bija iespēja parunāt ar Džonu Manksu. Un es arī esmu runājis ar Kolumbijas arotbiedrību pārstāvjiem. Mums nevajadzētu turpināt par to runāt. Jā, paldies, saka priekšsēdētāji. Nākamais runātājs. Liels paldies priekšsādātāji. Es biju mazliet vīlies, ka. Te netika dots tāds detalizēts pārskats, jo tas būtu ļoti palīdzējis mūsu darbam. Jā, mēs te būtu uzdzirdējuši detalizētākus komit komentārus. Un varbūt uh, es varētu aicināt iesniegt eh, komentārus, tā lai mēs varam tos vēl apspriest. Un Marasas kungs, te, eh, kurš teica, ka viņš ir no tirdzniecības ģenerāla direktorāta, tad man ir jāsaka, ka es pilnīgi nepiekrītu tam, ko jūs teicāt par septīto punktu, jo te ir ļoti grūti Eiropas Savienībā panākt, kā mēs to saprotam. Jūs teicāt, ka septītais punkts um, attiecās uz juridiskajiem standartiem un. Um, es jūs aicinātu ļoti uzmanīgi paskatīties, kas tur ir rakstīts. Jūs pats teicāt, ka komisija vēlētos um, veicināt šīs sarunas, nu, bet mēs taču arī šeit runājam par to pašu. Varbūt jūs man varētu pateikt, kāda ir atšķirība starp to, ko apgalvojat jūs un starp to, ko, kas ir rakstīts septītajā uh, punktā, nu, un kas attiecās uz pārējiem komisijas kritizārajiem, kritizētajiem punktiem, tad eh, man ir pirmkārt ir jāsaka, ka mums ir ļoti liela problēma Eiropas Savienībā attiecībā uz darba tiesību ievērošanu Un es domāju, ka tas jau nenozīmē, ka mums nav nekas jādara um, attiecībā uz to, kas ir ārpus Eiropas Savienības. Un uh, par Fevalu kungu man ir tikai jāpasmaida jo arī es biju delegācijā un es tiešām neatbildēšu uz to, ko viņš teica par šo tēmu, jo es nonācu pie secinājuma, ka šis viedoklis un šis ziņojums nav eh, pareizais konteksts, kurā šo jautājumu skatīt. Man liekas, ir pilnīgi skaidrs, kā ir nogalināti vairāk nekā 200 cilvēki un viņu slepkavība nav atrasināta. Viņu no slepkavības nav atklātas Kolumbijā tieši, un tieši tāpēc mēs varam uzskatīt, ka kol problēmas Kolumbijā pastāv. Un man liekas, ka es varu nepiekrist tam, ko Ričards Ferlīs teica par šo nolīgumu ar Kolumbiju. Un eh, to, kas attiecās uz pašreizējo tirdzniecības nolīgumu. Mums nevajadzētu darboties tā, kā mēs vēlētos iekļūt kaut kur pa um, sētas durvīm. Uh, Un man liekas, ka es pilnīgi skaidri izteicos. Paldies par uzmanību. Paldies, es turpinu priekšādāju, tagad mēs pāriesim pie diskusijām un balsošanu, un tagad mums ir pirmais punkts par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizēšanu. un tur ir runa par mm, vēstuli, kas attiecās uz būvniecības nozari, un tas, ko mēs varētu darīt, ir sekojošais. Tā kā mēs esam vienojušies par vēstuli kā tādu, tad mēs balsosim tikai par piektā punkta grozījumiem un pēc tam balsosim par vēstuli kopumā. Es domāju, ka visi koordinātori par to vienojušies, kā mēs tā rīkosimies, un man liekas, ka tas būtu saprātīgi. Uh, Tiktais punkts ir vienīgais, kā es saprotu, par kuru jūs esat nobežījušies, un ja tas tā nav, ja ir vēl kaut kādi citi punkti, kas jums dara raizes, tad dariet man to zināmu. Vagyok könnyű helyzetben, mert persze mindenki örül annak, hogyha hamarabb elmehetünk. Mikrofon. Mikro. Ça, c'est mieux. Ah, ok.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 Yes, I can understand uh, the objections to it because uh, usually if I... Uh, Jā, protams, es varu saprast, ka jūs nesat uh, apmierināts ar to, ka mēs izmantojām laiku. Tomēr lielākā daļa jūsu kolēģu vēlējās, lai balsošana sāktos ātrāk. Bet es jau pusstundu iepriekš paziņoju, ka uh, balsošana tika pārcelta, un neviens neiebilda. Tāpēc es jums devu vairāk nekā, vairāk laika nekā vajadzīgs, lai šeit ierastos. Jo, ja kāds ir citā komitejā, tad uh, viņiem bija laika, lai šeit ierastos, un tāpēc es domāju, ka mums tomēr vajadzētu tagad balsot. priekšsādātājs kundze, kas attiecās uh, uz, uh, uz balsošanu. Es esmu koordinators, un man neviens nejautāja, vai es gribu balsot. Priekšsādātāja atbild. Es no sekretērāta sapratu, ka koordinatoriem tika jautāts, un ja koordinatori bija šeit, tad viņi arī uzzināja, ka balsošana notiks, un sekretariāts man te tagad saka, ka visi zināja, ka šī balsošana tiks pārcelta uz pieciem. Es vairākas reizes no priekšsēdētāja krēsla teicu, ka balsošana tiks pārcelta uz ātrātu laiku, un visiem bija pietiekami daudz laika sazināties ar saviem mm, locekļiem un aicināt viņus ierasties. Es redzu, ka vēl viens, vēl, vēl viens kolēģis vēlas izteikt. Čavinoka kungs. Jā. Ďakuj e, za slovo. E, Paldies par man doto vārdu. Priekšsēdētājs kundze, Man nav nekādu iebildumu pret to, ka mēs balsojam tagad, tomēr es vēlētos arī norādīt, ka arī es esmu koordinators un neviens ar mani nesazinājās un neviens neprasīja, kāds ir mans viedoklis. Tāpēc es vēlētos atbalstīt savu kolēģa iebildumus. Vienkārši principa pēc. Es uzskatu, ka mums vajadzētu vainu turēties pie darba kārtības vai arī darba kārtībā laiku nenorādīt. Paldies, sekretariāts man informē, ka jau iemesls, ka jums neviens nejautāja, bija tāds, ka jūs nebijāt uz vietas. Es pieņemu, ka kāds no jūsu administratoriem vai palīgiem jūs būtu par to informējuši, jums ar to bija problēmas, jums vajadzēja informēt sekretariātu eh, stundu iepriekš, eh, ka jūs nepiekrītat šiem laika izmaiņām. Uh, Tātad tas attiec arī uz visiem pāriem. Un, e, ja e, e, palīgi nebija uz vietas, viņiem vajadzēja runāt ar koordinatoriem. Tātad varbūt šis ir jautājums jums jāresina ar saviem darbiniekiem, bet es ļoti saulēcīgi šo paziņoju. Lūdzu, Erikungs, vēlreiz. Jā, tā, a, lūk, notiek, ja lietas nav saulēcīgi iepriekš izpelnotas. Ja Mans vietnieks bija šeit, es ierados dažas minūtes vēlāk, bet vietniekam ar neviens neko nejautāja, tā kā es domāju, eh, ja mums ir darba kārtībā laika, tad nevajadzētu tos mainīt. Pieņem zināšanai patreizie situācija, bet mums jārēķinās ar to, ka uh, dažreiz kādam arī neizdodas ierasties laikā. Labi, es domāju, pietiks. Ja kāds vēl grib izteikties, lūdzu pacelt rokas, bet ja es esmu ļāvis izteikties politiskās grupas koordinatoram, es uzskatu, ka viņš runājas grupas vārdā. Ja vēl kāds grib izteikties kādas cits politiskās grupas vārdā, lūdzu citādāk sāksim balsot, neviens cits ne. Šķiet, jūs koordinators jau runāja, tādēļ mēs tagad neļausim citiem izteikties tikai koordinatoriem, sāksim tad labāk balsot. Vai vispirms debats, vai kāds grib komentēt vēstuli, kas ir saņemta darba grupa jau bija, vienīgais punkts, par ko ir strīdi, ir piektais. Es gatavos darīt tā, ka mēs varam par piekto kā par eh, pielikumu balsos un tad balsot par visu uh, uh, vēstuli kopumā. Morans kundze, vai jūs vēlties izteikties? Paldies, priekšstēdes kundze. Es esmu šīs darba grupas locekle, regulāri to apmeklēju, un man jāsaka, ka piektais punkts pēcdarba grupas eh, sanāksmes tika šeit pievienots. Tādēļ man rodas jautājums, kā tas ir noticis. Mēs taču bijām vienojušies attiecībā uz šo vēstuli. Man interesētu, kā tas varēja notikt. attiecībā uz FEN pasākumu līdzfinansējumu. Ir izdarīts grozījums attiecībā uz procentu, bet par to darbu grupā netika diskutēts. Vai vēl kāds vēlas par to izteikties? Hārkins kundze lūdzu. Pavisam īsi piekrīt iepriekšējai runātājai. Tiešām mums nebija iespēja ar šo iepazīties, pieņemt lēmumu par to, kas balstīts uz pietiekošu informāciju. Jā, un es neuzskatu, ka tas ir pareizi, ka mums jābalso par kaut ko, par ko mēs neesam bijuši mm, saulaicīgi un pilnīgi informēti. Tas nav labi. Kornelisens kundze. Arī es šeit saskatu problēmu. Dokumentos nav iekļaut šī vēstule Eh, tagad kungs, kas sēž man priekšā, man to iedeva, bet man būtu, es uzskatu, ka būtu bijis labi, ja priekšsēdi to nolasītu. Mr. Serkis, what's your view? Es la misma cosa para mí. Sorry, it was below everything on the uh, table. My mistake. Atvainojiet, mana kļūda. Serkas kungs, lūdzu. Man ir problēma ar to, ka man vispār tās vēstules nav. That... Man tiek teicis, ka problēma ir tāda, ka mums nebūs laika, jo budžeta komitejas balsojums notiks. Ja mēs gribam iespēdot šo procesu, tad mums būs jābalso šodien par šo vēstuli. Es varu izlasīt šo jauno punktu, ja tas kādam palīdz. Es saprotu, ka darba grupa ir vairāk kārt sanākusi. Vienīgais punkts, par ko es strīdu, ir piektais Ja kādam tas palīdz, es varu nolasīt šo piekto punktu un piedāvāt to jauno formulējumu. Un pēc tam, kad es to būšu nolasījusi, ja jūs vēlaties to atkal komentēt, tad mēs varam īsi par to debatēt. Ja mēs nebalsosim par to tagad, pēc tam nevarēsim to darīt. Tātad es nolasīšu. Un pēc tam mēs varam īsti par to diskutēt, ja kāds tam piekrīt. Un tagad es nolasīšu ar izmaiņām. Nožēlo, ka padomu nebija gatava pieņemt komisijas priešlikumu, palielināt līdzfinansējumu EGF pasākumiem uz 75%, lai veicinātu to, ka dalībvalsts krīzes laikos izmantotu pilno EGF Eiropas globalizācijas pieaugušanas fonda potenciālu, lai eh, darbi, eh, darbinieku apmācības līmeņu uzlabot. Es, es nolasīšu varbūt vēlreiz, eh, ja jūs vēlaties. Vai, nu jā, dosim, dosim vārdu Marai kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundze. Ja mēs turpināsim darīt to, ko mēs darām pašlaik, tad es varu jums pateikt, ka mēs vienkārši. Uh, darba grupu padarām pilnīgi bezjēdzīgu, un arī visu mūsu darbu es pilnībā atbalstu to, ko teica Artīkundze. Šajā darba grupā mēs esam pavisam neliels skaits, un mēs pārstrāvam mūsu partijas, un mēs esam apņēmušies nopietni strādāt. Šis grozījums te parādījās pēdējā brīdī, un mēs Manuprāt, tad no, tiekam nostādīti fakta priekšā. Un uh, tas ir tiešām pilnīgi tāda predarbošanās mūsu darbām, un tas ir arī cīņas trūkums citam pret citu. Sorry. Örikungs lūdzu. Igen, most működik, jó. Ehhez szeretnék kapcsolódni, amit Elizabeth elmondta. Jā, es vēlētos izteikties mm, attiecībā uz to, ko teica Elizabete. Runa jau nav tikai tas, ka mums pēkšņi negaidot un uh, pilnīgi no zila gaisa nokrīt kaut kādas izmaiņas vēstulē, bet ka vispār ir runa par jautājumu, kur ir vienošanās starp parlamentu, padomi un komisiju. Un īstenībā, tad, kad mēs skatāmies uz šo piekto punktu, man liekas, mēs vispār to nevaram atstāt. Uh, Es saprotu, ka visiem tas tika izsūtīts trešdien, bet reakcijas nebija. Uh, Sekretārietis man saka, ka neviens neiebilda. Uh, Tātad, ja kāds ir tik ļoti nobežies par jaunu punktu, acīm redzot, tas notika tāpēc, ka komisija nosūtīja uh, reakcijas un tas tika ņemts vērā. Bet es varu ierosināt šādu vienkārši risinājumu. Cilvēks tas neapmierina, ja mums vajag uh, savu attieksmi paust par šo uh, vēstuli, nu tad balsosim par piekto punktu, un, ja cilvēki to noraidīs, tad paliksim uh, pie sākotnējā piektā punkta un balsosim par vēstuli kopumā. Ja cilvēki nobežījušies par to, ka šī informācija nav saņemta, es pārliecinātu, ka sekretārs ir gan par to parojojis. Uh, Es saprotu, ka jūs esat eh, neapmierināti ar to, ka pēc darba grupas darba beigšana eh, ir jauns punkts iekļauts, saprotu, ka tas jūs īpaši neapmierina, bet tagad mums ir tāda problēma, ka mums ir kaut kāda vēstule eh, jāapstiprina. Es varu labprāt balsot arī par sākotnējo vēstules redakciju, ja cilvēki tad grib par grozījumu balsot, pat citu piekto punktu, nu labi, vai citā redakcijā labi, bet par kaut ko mums ir jānobalso. Uh, Tātad, vai mēs varam ātri lēmumu uh, lūgt no koordinatoriem, jums ir jāizlem šis jautājums, vai es uzskatiet, ka mans priekšlikums balsot par piekto pāntu jaunajā redakcijā un tād uh, eh, par vēstuli kopumā ir pareizais veids. Uh, vispirms Sarkas kungs, tad Erikungs un tad Marian Hārkina un tā tālāk. Jā, es jūs pilnībā atbalstu, taču priekšsādātājs kundze, es vēlētos, lai jums ir paliek pilnīgi skaidrs par to, vai ir bijis pietiekama laika, vai šī vēstule tika nosūtīta pa e-pastu, un vai ir pietiekami daudz laika bijis pieņemt vai noraidīt šo priekšlikumu, vienkārši no tāda procedurāla viedokļa. Bet, nu tā, protams, es esmu par tekstu, un es arī balsošu par. Wednesday. Sekretārēs saka, Sekretariāts saka, ka trešdien tika izsūtīts. Tas nav mūsu izglītos dokumentos, bet trešdien tas ir ticis izsūtīts darba grupas locekļiem uh, Erikungam vārds. Diskusija kļūst mazliet nenopietna. Pagājušajā nedēļā mums nebija sēžu šāda procedūra nav pieņemama, kad laikā, kamēr deputāti tiek savētājiem savās dalībvalstīs vai eh, veic cits pienākums ārpus parlamentu, eh, ir tik īsā laikā jāreaģē uz kaut ko. Šādos apstākļos mēs nevaram veikt savu darbu tā, kā tas būtu jādara. Omens Roitens kundze. Priekšsādātājs kundze. 172. pants. Es jau kādu laiku vairs neesmu pilntiesīga locekla šajā komitejā, bet man jāsaka, ka šis te haoss ir pilnīgi neticams. Es patiesībā šeit esmu ieradusies pēdējā darba punktu, kārtības punkta dēļ, bet ja nav dokumentos šis dokuments, tad par to taču nevar balsot, un tāpēc eh, es gribētu izmantot 172. reglamenta pantu, atsaucoties uz kuru mums vajadzētu atlikt balsojumu. Šo punktu vajadzētu atlikt. Uh, Tātad, priekšādātāji, ja mēs vēlamies ietekmēt šo vēstuli, tad mums ir jābalso šodien, un ja mēs nebalsosim šodien, tad vēstules veidā nebūs nekāds nodarbinātības komitejas viedoklis pausts. Tad, tad es iesaku koordinatoriem izlemt, vai mēs balsosim par piekto pantu kā par grozījumu un tad par ordinālo uh, vēstuli. Serkas kungs jau piekrita, arī kungs, es īsti nesapratu, vai jūs esat par vai pret, vai mums vajadzētu balsot par pāntu un pēc tam par vēstuli. Morēna kundze domā, ka uh, tā varētu rīkoties Harkins kundze. Es piekrītu jums priekšsēdātais kundze. Čaprinok kungs. Já se domnívám, že bychom měli hlasovat pouze. Jā, priekšsādātais kundze, es domāju, ka mums vajadzētu balsot tikai par uh, vēstuli tādā redakcijā, kā to piedāvāja darba grupa. Orīkungs. Hát én azt gondolom, hogy eh, senki nem akarja kés... Es domāju, ka neviens nevēlas eh, vilcināties ar palīdzību, ka tā ir vajadzīga, tāpēc es varētu piekrist balsot par vēstuli bez piektā pānta, kas tika pievienots vēlāk. Tas ir uh, jānoņem, nu, jāizņem ārā, un tāpēc esmu gatavs balsot par vēstuli kopumā. Redzu, ka ļoti daudz ir nobažījušies par piekto pāntu, tad, uh, ja uh, citi koordinātori piekrīt, tad mēs varētu balsot par vēstuli, bet nebalsot par šo papildus piekto pāntu. Man informēja par to, ka uh, Tas tika izdalīts, šī vēstule ir jūsu dokumentos, tā esot izdalīta mm, sēdes sākumā, tā saka sekretariāts, bet ja jūs tā vēlties, mēs vēlam, varam balsot tikai par šo te vēstuli, kā to izstrādā darba grupa. Bet es gribētu uh, pateikt nākotnē, ka ja man sekretariāts uh, saka, uh, Eh, ka tas ir izsūtīts, tad es viņiem ticu, un ja, vai jums tas ir uz galda vai nav, tas ir cits jautājums. Tāpēc es gribētu aicināt nākotnē izvairīties no šādām situācijām, kad cilvēki saka, ka viņi nav saņēmuši šādus te dokumentus, kas patiesībā ir izsūtīti, un tāpēc mēs varētu balsot par šo vēstuli. Kur ir, kurš ir par? Anyone against? Kāds ir pret? Abstentions? Atturas? 39 uh, in favor, 1 39 par, 1 pret un neviens nav atturējies. Tagad pāriesim pie nākamā punkta, kas ir uh, 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, un mums būs ļoti īsas debates par visiem šiem jautājumiem, kas skar budžetu, un došu vārdu Grēslas kundzei. Viņa nav klāt. Tad arī, kungs, vai jūs vēlties kaut ko teikt? Šķiet, ka tur nav nekādu problēmu. Én nem gondoltam azt, hogy nekem most, ö, ö, hogy kommentálni kell egy szavazás előtt. Es nedomāju, ka um, man šeit vajadzētu kaut ko teikt pirms balsošanas, bet uh, tieši tāpēc es uh, iesniedzu savus pretenzijas, jo es zināju, ka Greslas kundze nevarēs būt klāt, jo viņa plānoja šeit ierasties noteiktajā laikā, tāpēc mums būs jābalso bez viņas klātbūtnes. Viņa centās uh, sakoordinēt savu darbību ar kolēģiem, bet, nu, es varu tikai ieteikt, uh, balstoties uz uh, to, uh, par ko mēs apspriedāmies ar viņu pirms divām stundām. Varbūt, ka situācija ir mainījusies. Merci, madame la présidente. Es priekšsēdētājs kundze, patiesībā es varbūt atkārtošos, bet es vēlētos atgādināt, ka mēs vēlētos uzturēt atbalstu starp šo kontroli pār fondiem un izvairīšanos uh, attiecībā uz fondu ļaunprātīgu izmantošanu. Esmu pārliecināts, ka Greslas kundze tieši to uh, arī vēlās, bet kas attiecās uz procesu, tad mums liekas, ka šī atzinuma mērķis nevar būt norādīt ar pirkstu uz to vai to dalību valsti vai arī uz kādu iekšēju situāciju. Un tādēļ mēs esam iesnieguši zināmu skaidu grozījumu, lai padarītu šo atzinumu niansētāku un lai. Um, arī šajā atzinumā ietvertu to, ko uh, mēs, mm, to viedokli, kuru mēs saņēmām no um, revīzijas palātas, kas attiecās uz grozījumiem tad mēs atbalstīsim dažus kompromisa grozījumus, taču ne visus, un katrā ziņā mēs uh, atturīgi skatāmies uz tiem grozījumiem, kas neko jaunu īstenībā nepiedāvā un sevišķi. Mm, man nepatīk trešais grozījums, lūk, priekšsēdētais kundze, tas viss. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Es saprotu, ka tas, ko jūs gribējāt, lai atsauc, tad Figuredo kundze arī šo grozījumu ir parakstījusi, tāpēc mums būtu jāprasa viņai arī atļauja atsaukt šo grozījumu, bet viņa nav šeit klāta. If... Tad pāriesim pie balsošanas. Ja neviens nevēlas neko teikt, tad um, Sāksim ar balsošanu par Eiropas kopienu vispārējā budžeta izpildu, trešā iedaļa komisija un izpildu aģentūrām. Trešais pāns, pirmais grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Vai mēs varam elektroniski pārbaudīt? Sākam balsot. Ja jums nav jūsu balsošanas karte, tad uh, sakiet mums, lai mēs jūs varam pieskaitīt. Beidzam balsot. 30, uh, 16, 16 par, 24 eh, pret. Paldies, noraidīts. Otrais eh, grozījums, kurš par, kurš pret pieņemts. Trešais grozījums par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Open. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 26 pret. Abstentions. Kas atturas? Pieņemts. Un galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. vai jūs varētu parādīt, kā jūs balsot, ja jums nav jūsu balsošanas kartiņas? Paldies! 36 par, viens atturējies, neviens nav pret. Apsveicu Greslas kundzi. Otrs balsojums ir par 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšanu, Eiropas dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret elektroniski pārbaudīsim. Sākam balsot. Trešais grozījums. Beidzam balsot. Nineteen, nine. Tātad 19 pret 19 noraidīts. 3, 4. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Pieņemts. Pirmais kompromiss par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 26 in favor. 26 pār, 15 pret. Neviens nav atturējies. Tātad 5., 6., 7. grozījums atkrīt, 8. grozījums par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss. Kurš par? Pret atturas pieņemts. Devītais un desmitais grozījums atkrīt. Vienpadsmitais grozījums. Kurš par? Pret Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Pēcam balsot. 20 pret 21 noraidīts. 12. grozījums par. Tātad par to nav jābalso, tas ir tikai valodas grozījums. Un tagad balsosim par, uh, rezul, uh, par atzinumu projektu elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Divdesmit astoņi par, trīspadsmit pret. Apsveicu uh, referenti. Tagad pāriesim pie nākamā balsojuma, kas ir 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšana Eiropas profesionālās izglītības attīstības centrs. Reglamenti jautājums. Amen Roitens kundze. Priekšsēdātais kundze, kur ir grozījumi? Mēs tikko nobalsojām par uh, tādiem grozījumiem, kas man nebija eh, dokumentu mapē. Man informē, ka um, grozījumi ir pieejami. Jā, priekšsādātais kundze, manā eh, dokumentu mapē viņi nav iekšā. Vai mēs varam turpināt? Pirmais grozījums. Kurš par? Kurš par? Priekšsādātājs kundze. Priekšsādātājs kundze turpina Uh, balsojam. Mēs tagad balsojam. Omen Rotēns kundze saka, es nesaņēmu atbildi. Viņa saka, ka nav dokumentu mapēs šie dokumenti. Acīm redzot, jūs esat tas vienīgais cilvēks, kam nav šie dokumenti. Nē, tā uh, neesmu tikai es. Uz pie šī galda dažādās valodās ir dokumentu maps, kurās nav šie dokumenti. Tagad jūs tos saņemat. Jūs ieradāties vēlāk un šķiet. Uh, jūs eh, nesaņēmāt šos dokumentus, jo ieradāties par vēlu. Pirmais grozījums, kad tagad eh, ir eh, Omenrotens kundzei arī ir šie dokumenti, varbūt bija vērts atnākt laicīgi un paņemt tos, bet tagad mēs varam balsot par pirmo, kurš par. Pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Vai šis open? Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 24 pret. Pieņemts. Otrais grozījums. Priekšsādātāji atvainojas noraidīts. Otrais grozījums. Kurš par? Pret. Noraidīts. Pirmais kompromiss. Labi, pārbaudīsim elektroniski otro grozījumu. Sākam balsot. Yes, sorry, I was wrongly informed. Es atvainojos, man nepreiz informēja. Labi, ka mēs pārbaudījām, ir 22 par un 20 pret balsojuši. Pirmais kompromiss. Kurš par? Pret? pieņemts. Ceturtais atkrīt, trešais arī atkrīt, un uh, balsosim tagad par atzinumu projektu elektroniski. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. 40 par, 1 pret, 1 atturējies. Apsveicu Greslas kundzi. Nākamais ir uh, Eiropas izglītības fonds uh, budžeta izpildi. Pirmais kompromiss par, pret. Pārbaudīsim elektroniski pirmo kompromisu. Sākam balsot. 25 pret 17 pieņemts. Um, one. Tā tad pirmais, otrais un trešais atkrīt. Ceturtais, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Tālāk otrais kompromiss, kas par, kas pret, atturas pieņemts. Sastais atkrīt un piektais arī atkrīt. Tagad balsosim pār atzinumu projektu. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār, 13 pret, 1 saturs pieņemts. Apsveicam atkal referenti. Un pēdējais balsojums būs pār 2008. gada budžeta izpildes apstiprināšanu Eiropas darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru. Pirmais būs dalītais balsojums. Un um, kas ir par, par pirmo daļu? Kas ir pret? Atturas pieņemts. Kas par otro daļu? Kas pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 22 pār, 20 pret. Pieņemts. Tagad pāriesim pie otrā grozījuma, kas ir pār, kas ir pret, atturas, pieņemts. Balsosim pār atzinumu projektu, elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 39 pār viens pret, viens atturs. Apsveicām referenti par visu uh, smago darbu, kas ir veikts, un paldies arī jums visiem. Uh, Nākamā sanāksme